kam šobrīd strādāt, mums ir jāaiziet cauri darba kārtības punktiem vismaz to pirmajai daļai ļoti ātri. Mēs varam pieņemt darba kārtību. Ja iebildumu nav, tad jā, es tikai vēlējos pateikt, ka liela daļa parlamentāriešu nepiedalīsies šodien personīgi apsvērumu dēļ. Un vēl arī citi kolēģi nevarēs piedalīties šajā sēdē, jo viņiem ir jāpiedalās starp institūciju sanāksmēm. Uh, Runājot par septīto darba kārtības punktu, tad uh, ieradīsies ražotājs, runa iet par saules aizsarkrēmu izņemšanu no tirgus, un ražotājs ir lūdzis izteikties. Uh, 11, 12, 13, 14 lūguma rakstiesniedzēji arī piedalīsies šajās diskusijās. Rītā no pulkstens desmitiem, nē, atvainojiet, no 11. piedalīsies Spānijas pārstāvi un piedalīsies arī e, mums viens punkts ir jāpārliek uz pulkstens 11, jo Grunī kungs ir aizņemts nodarbinātības un sociālo lietu komitejā, bet viņš labprāt vēlējās piedalīties šā punkta izskatīšanā. Rītā, pulkstens desmitos, kad beidzas koordinatoru sanāksme, vispirms mēs balsosim. Vispirms mēs balsosim par ikgadējo ziņojumu par līgumrakstu komitejas darbību un pēc tam par bioloģisko daudzveidību. Atzinuma sagatavotājs ir Bostināro kungs, un ja iebildumu nav, tad uzskata darba kārtību šiem divām pusdienām par pieņēmtu. Nākamais mums ir jāpieņem arī darba kārtības protokols sanāksmai, kas notika 26. un 27. aprīlī. Iebildumu nav, tad uzskata to par pieņēmtu. Yeah. Trešais eh, darba kārtības punkts ir priekšsēdētājs paziņojumi, un mani paziņojumi tad būtu sekojoši. Mēs 50. Eh, darba kārtība reglamenta punktu ietvaros eh, sāksim ciešāk sadarboties ar aģentūram, kas nodarbojas ar pilsoniskās iniciatīvas apkopošanu. Patiesībā valda zinām neskaidrība par to, kad mums vajadzētu izskatīt šos jautājumus ir dažādas tehniskas iebildes no procedūrālās puses, tā tad nav skaidrības par to, vai izmantotā procedūra ir atbalstāma vai nē. Bet prezidijas ir apstiprinājis to, ka mēs varētu rīkoties šādā secībā, bet runājot par tiem ziņojumiem un referentiem, kurus mēs jau iepriekš esam izvēlējušies, uh, tad šī procedūra mums ir tīri tehniski jāapstiprina vai jāno, jānoraida. Un to mēs darīsim rīt koordinatoru sēdes laikā. Kā vienmēr mēs eh, tieši runājot par eh, B lēmumiem, tātad, ja nav iesniegti nekādi, nekādi rakstiski iebildumi, tad mēs šos ziņojumus izskatīsim tādā teksta redakcijā, kādā tie ir iesniegti. Un, protams, ka līdz ko e, parādās kādi iebildumi, tad mēs to pārceļam uz tā saucamo A darba kārtības kopumu. E, ir vesela virkni darba kārtības punktu. Tas ir darba kārtības piektais punkts, Dalmāris kungs, un tagad es dodu vārdu uzreiz komisijas pārstāvim Lūdzu. Oui, bonjour, euh, madame et monsieur les députés. Donc, j'aimerais vous informer des derniers. Prieksēdētāji. Prieksēdētājs kundze. Um, runājot par. Uh, izcelsmi, tad ir iesaistīts arī vesela virkne pētniecību, un komisija ir uzsākusi izpēti pieciem, daž, pie, pieciem dažādiem uzņēmumiem, kuri ir darbojušies bez attiecīgas atļaujas un neievērojot higiēnas normas. Jo higiēnas normas nebija pieprasīts ievērot iepriekšējo tirgus normatīvu darbības laikā. E, Grieķijas varas iestādes šobrīd ir lūgta sniegt komentāru šajā jautājumā. Mēs esam saņēmuši ko komisijas atbildi un komisija to mums atsūtīja šā gada 13. aprīlī. Šajā atbildē Grieķijas varas iestādes skaidri izsakās, ka veterinārais dienests Grieķijā ir pieņēmis lēmumu, uh, atcelt 2010. gada 3. tātad atcelt no 3. marta šā gadā šo septiņu uzņēmumu iespēju darboties vecā, vecās procedūras ietvaros. 2010. gada maijā mēs devāmies apskatīt šos uzņēmumus Un eh, šā komandējuma laikā Grieķijas varas iestādes informēja komisiju, ka neviens no uzņēmumiem vairāk nedarbojās. Grieķijas varas iestādes vēl sīkāk precizēja, ka divi no uzņēmumiem ir slēgti un pieci, i, i, pieci uzņēmumi veids pārstrukturizāciju, lai piemērotos jaunajām tirgus normām. Šobrīd Grieķijas varas iestādes ir apstiprinājusi arī neatkarīgo avotu ziņā, ka uh, informācija ir pilnīgi pareiza. Tāda situācija attiedzās arī uz citiem tirgiem Grieķijā. Un eh, runājot par, piemēram, kautuvēm Prevensā, Grieķijas varas iestādes ir informējušas komisiju saistībā ar mūsu komandējumu 2010. gada maijā, ka e, šī kauta ir slēgta. Tāpēc patreiz situācija būtu sekojoša. Visas kautuves ir slēgtas, un runājot par septiņiem iepriekš pieminētajiem uzņēmumiem, kuri ir bijuši komisijas uzmanības lokā, viņi vairs nevar darboties Grieķijas tirgos. Bet eh, komisija, protams, lūgs Grieķijas varas iestādēm vēlreiz apstiprināt šīs informācijas pareizumu. Paldies! Paldies! Turpina prieksēdētāja tagad Raftī kundze. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es eh, ļoti uzmanīgi uzklausīju šeit teikto. Es uzklausīju komisijas pārstāvis teikto, un eh, man būtu šis tas piebilstams. Es pat esmu veikusi nelielu izpēti un pēc man zināmās informācijas, pēc man pieņem, pieejamās informācijas patiešām septiņi uzņēmumi, kuri joprojām darbojas gaļas tirgū, tātad vēlreiz uzsver pēc man zināmajiem datiem, pieci no šiem uzņēmumiem ir transformējuši savu darbību un divi ir slēgti. Vēl bez tam 19. maijā 2010. gada 19. mājas varbūt eh, paliks mums visiem atmiņā ar to, ka šajā dienā tikās starptautiskā pārtiks drošības organizācija, Grieķijas varas iestādes un eh, komisija. Komisijai tobrīd eh, pastāstīja par situācijas atrisināšanos un uh, Balstoties uz tiem datiem, kas ir manā rīcībā, Prevesēs šobrīd vairāk nav atvērt, un vēl bez tam man ir zināms, ka Preveses mērija ir nolēmusi, ka bijušās kautuves vietā tiks izveidotas rekreācijas telpas un parks iedzīvotājiem. Jā, varbūt tiešām mums vajadzētu par to priecāties. Varbūt, ka mums vajadzētu slēgt šī lūguma rakstu izskatīšanu pirms e, mums nav zinām tālāk informācija. Nākamais runātājs - priekšsēdētājs kundze. Man ir tieši tāda pati informācija, kā Rapti kundze tikko stāstīja. Un, e, protams, 2009. gadā tika pieņemts normatīvais akts ko pieņēma Atēnas pirmās instances tiesa, kurā Dalmāri kunga prasība tika noraidīta. Un e, tieši par to pašu runā Dalmāras kunga iesniegtais lūguma raksts 2006. gadā. Es uzskatu, ka situācija ir stipri uzlabojusies gan kautuvju ziņā, gan gaļa tirgus ziņā, un varbūt, ka mums tiešām vajadzētu uh, uzskatīt šo lūgumu rakstu izskatīšanas eh, lietu par pabeigtu. Nu, ci sono altri interventi. Jo. Nu, ko neviens cits vārdu lai lūdzis? Ir eh, lūgums tātad šo jautājumu izbeigt. Tomēr komisijas pārstāve teica, ka tiek gaidīts Grieķijas zinātņu galīgais ziņojums. Tātad nu, es te dzirdu, kolēģis sakam, ka mēs esam tātad paziņu saņēmuši notu, kura joprojām tiek tulkoties pareizi saprotu. Uh, situāciju. Tomēr, lai mēs rīkotos atbilstoši eh, procedūrām, man liekas, mums vajadzētu šo jautājumu tad slēgt. Eh, tad, kad mums ir saņemts šīs notas tulkojums, tad mēs arī zināsim, kā faktiski šo lūgumu rakstu slēgt uz kādas notas. Tas ir vispār jāpārbauda. Raptīkundze, lūdzu. Paldies priekšsādātē, ka es varu izteikties vēl vienreiz. Uh, Tātad, ņemot vērā, ko mēs esam te, um, dzirdējuši šodien, vēlos pateikt sekojošo. Tad mūs ļoti patīkam pārsteidza tas, ka kļuva tad acīm redzams, ka Eiropas parlaments Lisabonas līguma ietvaros tātad faktiski runā par vienādu informācijas bāzi. Varbūt, ka mēs pat esam soli iepriekš, priekšā notikumiem aizstāgušies. Protams, ka viss jādara tā, kā tas oficiāli ir paredzēts, jāpagaida šis te um, apstiprinājums no komisijas puses, bet es vēlos pateikt to, ka komisijas sacītais, ka faktiski viedoklis šādā garā būtu tas, kas būtu vēlams izskatot ikvienu lūgumu rakstu Eiropas Savienības kontekstā. Paldies!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 Eh, David Lowe mi comunica che dobbiamo passare alla... Man tikko Tātad eh, pienākus informācija, ka šis lūgumraks jāpārvērš, jā, jāpārceļ uz septīto punktu, jo sestā, ka mēs pārējām pie septītā darba kārtības punkta stēnojas, jo sestais eh, nav vēl pagaidām izskatams. Tātad septītais punkts, Brigitas Mājeras, Silvijas Rogalas un Valtraudas Kurcas iesniegtie lūgumraksti par vienu tēmatu. Tātad. Uh, lūguma raksta iesniedzēji nav ieradušies, bet ir ieradies ražotājs. Un tā tad es dodu vārdu ražotāju pārstāvēju izteikties. Lielas paldies par doto vārdu. Es pārstāvu um, Vālera Hailmiter uh, uzņēmumu. Es pārstāvu vairākus uzņēmumus, to saprēja doktora Hauška, un dažas citas, kas mēs ražojam daudzus uh, kosmetikas izstrādājums, to starp tādus ar minerālu uh, filtriem, un pat labam mēs vairāk nevaram šābus šos grupas produktus ražot, jo tie neatbilst uh, noteiktajām precībām, un līdz ar to šie daži ingredienti aizstāt ar ķīmiskiem UV, UVB filtriem. Mēs uh, krēmus ar titāna dioksīdu vairs nedrīkstam ražot. Un tas nozīmē, ka tie patērētāji, kuri dotu priekšroku izmantot eh, neķīmiskas izcelsmes produktus vai kuriem ir alerģija pret šādiem produktiem, viņiem īsti alternatīvas vairs nav. Viņi vairs nevar izmantot dabiskas izcelsmes eh, produktiem, no šādiem produktiem ražotus kosmetikas produktus. Un mēs nevaram ražot uh, šos te produktus, ņemot vērā esošos nosacījumus. Un mēs vēlamies pateikt, ka, lai arī mēs runājam tikai par rekomendāciju, kas ir izdota, tās ietekme ir uh, saistoša juridiskā ziņā, un to apliecina Eiropas kopienas tiesas uh, nolēmumi, uh, runājot. Uh, Tad viņi attieksme par šiem te ieteikumiem ir uh, ļoti stingra, ņemot vērā gan, ka mūsu uh, rīcībā ir zinātniski pierādījumi, mēs tomēr nevaram tā teikt eh, vērsties pret šo te rekomendāciju. Apgalvojumu attiecībā uz eh, prasībām Mm, kas ir noteiktas, faktiski nozīmē, ka ir jāpalielina ķīmisku vielu uh, īpatsvars produktos. Mēs pret to iebilstam, mēs uzskatām, ka tas ir pretēju patērētā veselības apsvērumiem un par to būtu jādomā kosmētikas nozara strādājošiem. Minerālu uh, priekšrocības uh, tiek aizmirstas. Mēs, piemēram, zinām, ka zīdaiņi, mazi bērni nevar, uh, nepanes uh, ķīmiskus uh, ingredientus. Un uh, bieži vien Um, teiksim, tie, ko mēs uh, ražojam, veido aptuveni 90% aizsardzību pret uh, ultravioletajiem stariem. Mūsuprāt, tas ir pietiekami un tas, ka šie produkti ir jāaizņem no tirgus, kurus mēs līdz šim esam ražoju, ražojuši, tas ir pilnībā nepieņēmami. Mēs uzskatām, ka šāda prasība nav pietiekami pamatota. Un es vēlos uzsvērt to, ka mēs esam patiešām gandarīti par to, ka mums ir bijusi iespēja tikties, uzstāties, uzrunāt jūs šeit. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums patērētājiem. Tomēr jāteic, ka tas ir jautājums, kurus ir inicējuši patērētāji paši, kuriem pietrūksta šo produktu. Un es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgs aspekts, un liels paldies par doto vārdu. Ja, liels paldies! Komisijas pārstāvs lūdzu. Paldies par doto vārdu. Esiet sveicināti, dāmas un kungi. Un šodien es šeit vēlos precizēt dažas lietas attiecībā uz saules aizsarkrēmiem. krēmiem. Bet tagad esam, esam dzirdējuši ražotāja viedokli attiecībā uz mūsu izdoto rekomendāciju. Mēs vēlamies uzsvērt to, ka kosmētikas produktu direktīvā netiek izšķirt tas dabiskās nav nošķīrams ar dabiskām un ķīmiskām eh, vielām. Līdz ar to nav juridiska pamata uzskatīt eh, vienu kosmetikas produktu par tādu, kas ir ražots tikai no dabiskām izēvēlām un citu, kas ir ražots no ķīmiskas eh, izcelsmes vielām. Protams, ir dažāda veida privita, privātas iniciatīvas Eiropas Savienībā ar nolūku noteikt, specifisku klasifikāciju, lai uzskatītu dažus produktus par dabiskas izcelsmes un attiecīgi tā tos arī etiķetētu. Tomēr mums ir jāņem vērā arī attiecīgie marķēšanas noteikumi, un tiem jābūt atbilstošiem Eiropas Savienības kosmētikas noteikumiem. Aizsarkrēmu efektivitāte ir svarīgs eh, sabiedrības veselības aspekts. Tālāk 2006. gadā mēs pieņēmām, komisija pieņēma rekomendāciju par uh, to, kāda tad ir uh, uz uh, kosmētikas produktiem norādoto, norādīto īpašība efektivitāte. Mūsu mērķis bija nodrošināt augsta uh, līmeņa aizsardzību pret UVA un UVB stariem. Šis mērķis ir nodrošināt to, lai saules aizsarkrēms efektīvi dotu aizsardzību pret uh, saules starojumu. Uh, Un to var zinātniski pierādīt, eh, pamatojoties uz eh, saules UVA, UVB devu, ko saņem āda, un arī ņemot vērā bioloģisko ietekmi, kas tātad tiek no, novērtēta in vivo testos. No juridiskā skata punkta rekomendācija, protams, nav juridiski saistoša, Un tieši tālāk ir ļoti sarežģīti noteikt izņēmumu no šīs te rekomendācijas uh, satura. Tas, protams, ir atkarīgs tikai no ražotāja, vai tas turpina ražot, tā teikt, tīri dabiskus saules aizsarga produktus vai nē. Ņemot vērā pat laban rīcībā esošo informāciju, komisijai nav informācijas par šīs rekomendācijas īstenošanas gaitu un arī par to, vai, piemēram, patērētājiem ir radies paaugstināts risks, augstāks risks, alerģijas un tā tālāk. Nu, tas ir tas, ko es gribēju sacīt, un uh, varbūt, ka turpmākā diskusijā ar ražotā mēs šo jautājumu varēsim atrisināt. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties par šo lietu? Jā, lūdzu. Paldies par doto vārdu. Vēlos pateikt sekojošo. Es domāju, ka mums ir jāņem vērā abi jāatbalsta abi viedokļi. Viens, ko komisija teipa, teica par patērētāju aizsardzību, drošumu, bet mums ir jāņem vērā arī ražotāju viedoklis. Jo, protams, ka mums ir ļoti liela, jutīga patērētāja grupa, aptuveni 18 eh, miljoni eh, cilvēku, kas ir alerģiski, piemēram, apvienotajā karalistē, un ir dažāda veida alerģijas, mums ir jāņem vērā un jāatzīst, ka āda ir, ir mūsu lielākais, jutīgākais uh, orgāns, ja tā var sacīt, un arī vieglākais ceļš, kā dažādas vielas nonāk mūsu ķermenī. Uh, Un, ja mēs runājam par eh, zīdaiņu, kas ir pāris mēnešu vecs vai vecāku bērniņu, tad mums ir jāņem vērā, ka uh, būs vecāki, kas negribēs, uh, tā teikt, uzsmērēt nekādu uh, smagi ķīmisku vielu um, savu bērnu ādai. Mums ir, protams, jāņem vērā saules aizsarga faktora efektivitāte, bet tanīpat laikā mums ir jābūt iespēja izmantot dabiskus produktus. Paldies par doto vārdu. Es uh, gribētu. Uh, parunāt par šādu jautājumu. Tas ir saistīts ar iepriekšējā runātāja sacīto. Vai ražotājs izmantot atšķirīgi, teiksim, marķējumu varētu šo problēmu atrisināt? Ja es pareizi situāciju saprotu, tad šis krēms nav kaitīgs. Teiksim, un uh, ir svarīgi, lai cilvēkiem, piemēram, alerģiskiem cilvēkiem būtu šāds krēms pieejams. Protams, labi, mēs runājam arī par šo te aizsargu faktoru. Uh, Vai tad mēs nevaram izmantot uh, atšķirīgu marķējumu, kaut kādu speciālu informāciju uz etiķetes un turpināt izmantot šo te izēju vielu? Tas ir jautājums, uh, kuru attiecināt uz komisiju. Uh, Un tad, protams, mēs nevaram ražotājiem pateikt, ražot vai neražot specifisku produktu, bet ja ir kaut kāds e, dabisku saules aizsarga produktu klāsts, kuru viņi vēlas turpināt laist tirgu, tad e, šis te viens pret trīs proporcijas rādītājs UVA pret UVB tomēr ir jāpatur spēkā, jo citādi to nevar turpināt uzskatīt par uh, saules aizsargkrēmu. Un tad, tad mans jautājums ir šāds. Vai ražotājs tomēr nevar turpināt ražot šo izstrādājumu, izmantojot cita veida aprakstu, vai šādi mēs nevarētu problēmu atrisināt? Jo šķiet, ka problēma tieši ir šis te saules aizsarg faktors. Viens un otrs panesamība. Mums ir liela cilvēku patērētā grupa, kura var izmantot tikai šādu produktu un nekādu citu. Es eh, tikai vēlētos pateikt, ka ir ārkārtīgi grūti mums šeit lemt par tāda vai cita produkta spēju izraisīt alerģiju vai nē. Tas mums tomēr būtu jā, jāļauj izvērtēt zinātniekiem. Un es tikai vēlējos pateikt, ka ir daudz tā saucamo dabīgo produktu, kur ir ļoti bīstami. Līdz ar to priekšstats par to, ka viss, kas kurā nosaukumā ir vārds dabisks un dabīgs, ir muļķības. Ir ļoti daudz eh, tādu ekstraktu no augiem un arī puķēm, kur izraisa šausminošas salenģijas. Es domāju, ka arī komisijai būtu jāsaprot, ka ja ir kādas aizdomas par to, ka ražotājs izmanto nelietīgas vai alerģiju izraisošas lietas, tad mums par to vajadzētu prasīt ekspertiem. Līdz ar to eh, nav tā, ka viss, kas ir dabīgs, nav bīstams. Mm, tā tad eh, mēs pilnīgi mierīgi. Sokrāts bija tas, kurš teica, ka ja jūs no tā nemirstat, tad jūs no tā paliekat stiprāks. Es tam nepiekrītu. Il... Prego, responsabile la Commissione. Un tagad vārds komisijai, komisijai atbildēji. Nu, paldies, priekšsēdētāji. Vēlos um, vēl parunāt par dažiem aspektiem. Tad, tad ir šī te komisijas rekomendācija, un tad ir arī vadlīnijas, kas, ko īsteno nozarē, ražotāja nozarē, lai uzlabotu uh, saules aizsarga produktu un marķēšanu, ņemot vērā šo konkrēto rekomendāciju. Šajā te jaunajā marķēšanas sistēmā kosmētikas produktu ražošanas nozare ir ieviesusi īpašu logotipu, kas norāda UVA, šo te stāru aizsar, aizsarga faktoru, viens pret trīs, šo te proporciju, viens pret trīs pret šo te UVA starojumu. Tad, tad ir bijis viens priekšlikums, ka, teiksim, ir šie te dabiskie produkti, kuri nevar, neatbilst šim te minimālajām proporcionālajām prasībām, un viņi nevar izmantot šo te UVA logotipu. Tas būtu viens risinājums, kā lai stirgo šādus produktus, alternatīvas produktus. Runājot par dabiskajiem ingredientiem, jā, komisija uzskata, ka arī dabiskie ingredienti var izraisīt alerģiju, protams. Uh, Un tālāk mēs neatbalstam uh, to uh, nozares uh, viedokli, ka tikai tīri dabiski uz dabiskām izēvēlām ražota produkti ir tādi, kas ne, neizraisa nekādu alerģiju. Tie var izraisīt alerģiju. Nu, tie bija tie būtiskākie aspekti, kurus vērējos pateikt. Mēs varētu lūgt ražotāju, varbūt mainīt šo te mārķējumu, neizmantot UVA logotipu un citādos veidos paziņot, informēt eh, patērētājus eh, par to, ka kaut kāda veida aizsardzība pret saules kārtīgo starojumu tiek nodrošināta, piemēram, pret UVB starojumu. Bet eh, ka šī aizsardzība pret UVA starojumu nav iespējama. Un, bet, protams, ir jāpadomā arī par to, kā uh, ražotājs garantēs, ka titāna dioksīds ir patiešām gluži simtprocentīgi dabiskas izcelsmes, jo mēs arī zinām, ka titāna dioksīds tad Eh, tīrā dioksīda kontekstā ir nepieciešama ķīmiskā reakcija, lai dabūtu to tādā tīrā veidā. Pat ja ražotājs apgalvo, ka šis te ingredients ir pilnīgi dabisks, ir nepieciešamas kaut kādas ķīmiskas reakcijas, lai iegūtu titāna dioksīda tādu tīru substanci. Paldies! Nu ko, neviens laikam nevēlas izteikties vairāk. Tagad es īsti nezinu, vai mums vajadzētu lūk komisijā tālāku viedokli, turpmāk kaut kādu atzinumu, vai tas ir potenciāls veids, kā mēs varētu turpināt, kā mēs ņemsim sīkāku informāciju runājot par šo te marķējumu un par datu norādus produktu etiķetes. Tad varbūt, ka mēs varētu lūgt papildu precizējumu, vai ne? Tad tā, nu, iekšējā tirgus komitejas viedoklis. Jā, lūdzu, izsakieties. Tātad mans jautājums ir atbildēts. Tātad ir jānodrošina šī atbilstība viens pret trīs UVA pret UVB aizsardzība. Un tikai tad, ja tas ir izdarīts, tad mēs varam runāt par saules aizsarkrēmu. Ja šī te atbilstība nav, tad viņu nevar mārķēt kā saules aizsarkrēmu. Tomēr, neraugoties uz to, ka tas tā ir, krēms taču joprojām var ražot, vai ne? Un to joprojām var turpināt laist tirgu, norādot, kā tas aizsargā pret saules kaitīgo iedarbību, bet nevar izmantot šo te UVA speci specifisko logotipu. Ja? Un tā tad eh, izņēmuma noteikšana, tas ir tā ir viena iespēja, un tā būtu ražotājiem jāpieprasa. Es domāju, ka faktiski visi jautājumi pēc būtības ir atbildēti. Ražotājs var turpināt ražot, un tikai ir jāievēro šīs te marķēšanas prasības. Es eh, vismaz tā to sapratu šo te jautājumu. Man, protams, arī interesēta kolēģu viedokļi. Paldies! Ražotāja pārstāvim varbūt jums ir kas sakāms. Es tātad mēģināju skaidri precizēt, ka lieta nav tik vienkārša. Mums ir uzraudzības iestādes un ir demonstrēts, ka šīs te, šī te rekomendācijas ir mums liecības, ka šīs rekomendācijas tiks pārveidotas par tiesību aktu, un mēs neuzskatām, ka mēs sekmīgi varam īstenot jūsu tikko ieteikto. Runājot par šo te dabiskās pret eh, ķīmiskām, nu tad dabiskās un ķīmiskās izēvielas saules esrakriem ražošanā, es nedomāju, ka tas ir tas izšķirīgākais. Izšķirīgais faktors ir tas, lai dabiskos produktos tiktu izmantots tas titāna dioksīds. Tas ir ar pierādītu efektivitāti un ir mm, tiek tātad demonstrēts, ka ne tā ir, ka tas tikai ne mūsu untum, untums ir virkne uh, milzīgs skaits patērētāju, kuriem ir alerģijas un kuri sekmīgi lieto mūsu šādi ražoto produktūru. Un līdz ar to es gribētu paskatīties šo jautājumu no otras puses, cik bēdīga šī situācija būs tad, ja mēs uh, norādīsim, ka ir tādi produkti, par kuriem mums uh, nav pienācīgas informācijas. Es runāju par to ingredientiem. Nu, ko tad es saprotu? Saka priekšsēdētāji, ka jūsu nostāja ir palikusi nemainīga, respektīvi pienākuma prasības nav atsaukt produktu no tirgus. Jūs paši nolēmāt to izdarīt, jo jūs uzskatāt, ka nepietiktu, ja tiktu vienkārši mainīts uh, produkta marķējums, jo Tad, tad patērētāja rīcībā faktiski ir pieņemt lēmumu, vai viņš pērk vai nepērk šo produktu, kuru viņš jau pazīst. Un, jā, arī pat nav norādīts kā ar oficiālu logotipu, ka tas ir sāles aizsarga produkts, ka tas tomēr, ņemot vērā patērētāja veiksmīgo pieredzi, aizsargā pret sāles kaitīgo starojumu. Nu, ko, vai mums vajadzīga papildu informācija attiecībā uz šo te lūgumu rakstu, vai vēl kāds vēlas izteikties, ko mēs tagad darām? vai mums ir kaut kāda mm, konkrēta reakcija no iesniedzējiem, vai mēs varam teikt, ka mm, produkts parādīsies tirgu, vai mēs varam teikt, ka viņu, viņam vajadzētu parādīties tirgumu ar mainītu marķējumu, vai tas ir tāds secinājums, ko mēs varam pieņemt, ņemot vērā komisijas sacīto. Nu, ko tad ar šādu, uz šādas nosad arī slēgsim šo te lūgumu rakstu? Un pārējiem pie sestā darba kārtības punkta. 33. 2009. lūguma raksts iesniedzējs gan nav ieradies. Un es gribētu dot vārdu komisijas pārstāvē Nikolai Kopelai. Um, the... Paldies. Šis lūgumraksts ir saistīts ar eh, ļoti eh, svarīgu jautājumu par eh, pārtiks produktu etiķetēm. Tātad komisija vēlētos atgādināt, ka um, atbilstoši pašreizējai likumdošanai pārtiks produktu etiķēšana ir brīvprātīga un uh, tā ir nepieciešama tikai tajos gadījumos, uh, kad eh, patērētāji var tikt maldināti attiecībā uz eh, produktu izcelsmi. Un arī, piemēram, tādiem produktiem kā eh, vīni, medus, gaļa, augļi un dārzeņi. Katrā ziņā komisija atbalsta brīvprātīgu šīs informācijas sniegšanu. Un uh, ir arī ļoti svarīgi, lai, um, ja šī informācija tiek norādīta, lai tā nemaldinātu patērētāju. Uh, komisija vēlas panākt, lai patērētāji ir labāk informēti par uh, pārtiks produktu izcelsmi, kā arī to saturu. Šis jautājums ir izskatīts eh, jaunā priekšlikuma ietvaros, un pēc eh, priekšlikuma pieņemšanas analīzē netika atklāts, ka eh, pārtikas izcelsmes etiķešu ieviešana būtu attaisnojama. Iemesls bija tāds, ka uh, Eh, dažādās dalībvalstīs ir dažādas prasības pēc izcelsmes norādīšanas, un šī nav prasība, kas attiecas uz it visiem produktiem, bet attiecas tikai uz atsevišķām produktu grupām. Līdz ar to tiek saglabāts princips, ka izcelsmes norādīšana ir brīvprātīga un obligāta tā ir tikai gadījumos, kad patērētais var tikt maldināts. Taču attiecībā uz brīvprātīgo Eh, izcelsmes norādīšanu. Eh, tiks eh, ieviest stingrāki noteikumi, ja tātad jau uz produktu ir norādīta izcelsme, tad šī informācija nedrīkst būt maldinoša. Un runājot par pārtiks produktiem, piemēram, šeit varētu būt ievārījums. Ja šeit ir dota informācija par uh, produktu izcelsmes valsti, tad tas nozīmē, ka produkts ir ražots šajā valstī. Un tas ir, eh, tātad eh, ražošana ir arī pabeigta šajā norādītajā valstī. Taču priekšlikumā tiek arī prasīts norādīt galvenā produkta sastāvdaļa izcelsmes valsti. Gadījumā, ja šīs sastāvdaļas uh, ir no kādas citas valsts nekā beigu produkts. Šajā gadījumā, ja ievārījums, ja uz ievārījumu ir norādīts, ka tas ir no Dienvidā Āfrikas, tas nozīmē, ka arī tajā izmantotie augļi ir no Dienvidā Āfrikas. Taču, ja šie augļi ir no kādas citas valsts, tad ražotājiem būtu pienākums norādīt šo sastāvdaļu izcelsmes valsti. Šobrīd ir arī notiek eh, diskusijas saistībā ar jauno iniciatīvu, kas attiecas uz e, lauksaimniecības produktu kvalitāti. Un šeit arī ir apskatīts jautājums par um, produktu etiķetēm un sniegto informāciju. Tas ir rezultāts zaļajai grāmatai kurā ir eh, aptaujātas eh, arī ieinteresētās puses attiecībā uz to, vai mm, lauksaimniecības eh, vietai vajadzētu būt norādītai uz šiem produktiem. Un šeit tā tad tika secināts, ka patērētāji un fermeri arī vēlētos norādīt šo informāciju, taču uh, Ražotāji ir norādījuši, ka e, šeit var rasties dažādi pārpratumi attiecībā uz produktiem. Šīs divas iniciatīvas par uh, pārtiks produktu informāciju un par lauksaimniecības produktu kvalitāti ir ilgstošas. Un katrā ziņā šajā brīdī mēs nevaram paredzēt, kāds būs šī, šo debašu iznākums. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Tā kā esam uzklausījuši komisiju, es domāju, ka mēs arī esam izsmēluši šo jautājumu. Mēs esam detalizēti piegājuši šiem etiķešu jautājumiem. Tādēļ, ņemot vairāk, ka debatas turpinās lauksaimniecības komitejā, varbūt, ka mums vajadzētu slēgt uh, šo lūgumu rakstu nodot informāciju lauksaimniecības komitejai. Un uh, varbūt arī, ka šo jautājumu vajadzētu virzīt tālāk uz iekšējā tirgus komiteju. Ja tam visi piekrīt, tad dosimies tālāk un apstīsim lūgumu rakstu 8. 1428 uh, no 2009. gada, ko iesniedzis uh, Kostera kungs, kurš šobrīd šeit nav, tādēļ došu vārdu komisijai. Jā, labdien! Lūguma rakstā tiek aicināts atturēties no kosmētikas pārbaudīšanas uz dzīvniekiem. Šis lūgums ir pilnībā arī atspoguļots pašreizējā eh, kosmētikas, pašreizējos tiesību aktos, kas attiec uz kosmētiku. Tātad eh, kopš 2009. gada mārta jau ir aizliegums, kas attiecas uz eh, šādiem, šādām pārbaudēm uz dzīvniekiem. Un pastāv arī eh, mārketinga aizliegums, kurš būs spēkā līdz 2013. gadam. Un nākamā gada martā šie jautājumi arī tiks pārskatīti parlamentā. Uh, Līdz ar to mēs uzskatām, ka lūguma raksta iesniedzēja uh, apstītie jautājumi jau ir atspoguļot pašreizējos tiesību aktos. Vai kāds vēlas izteikties? Jā. Ich habe mich ja seinerzeit in der äh, Deutschen Bundestag als Tierschutzbeauftragter. Jautājums, vai šis būs uzlabojums? Es Vācijas uh, parlamentā esam jau apskatījuši šādus jautājumus arī iepriekš, un problēma ir tāda, ka m, mm, apskatot um, alternatīvas produktu pārbaudīšanai, neizmantojot dzīvniekus, problēma bieži vien ir tāda, ka likumdošana atpaliek no zinātniskajām iespējām. Līdz ar to, piemēram, šobrīd pārbaudas var tikt veiktas ar šūnām un nevis uh, pašu dzīvnieku. Taču šobrīd daudzi ražotāji būtu ar mieru m, mm, apiet šo pārbaudas uh, brīdi, taču problēma ir tāda, ka tas uh, netiktu juridiski atzīmē, atzīts. Tātad šobrīd problēma ir ar certifikāciju. Tādēļ es vēlētos varbūt saņemt vairāk informāciju no komisijas, vai šis jautājums tiks eh, kaut kādā veidā risināts. Vai mēs izmantojam eh, pārbaudus uz dzīvniekiem eh, ieraduma pēc, vai arī tiesību akti nav gana adaptēti situācijai. Es domāju, ka šī ir viena no situācijām, kur mēs varam veikt daudz vairāk progresu nekā līdz šim. Un šeit ir dažādi jautājumi, ko mēs varētu apskatīt, un pārbaudu nav nepieciešams veikt ar dzīvnieku. To var veikt arī dažādos citos veidos. Un es jau gadiem ilgi dzirdu, ka mēs um, esam ceļā uz uh, tādu kā atklāsmes mirkli. Taču uh, patiesībā šis progress nav redzams, jo, ja mēs vaicājam ražotājiem, tad viņi apgalvo, ka viņi būtu ar mieru veikt pārbaudus, neizmantojot dzīvniekus. Taču viņi saskars ar problēmām, kā to reāli veikt saistībā ar um, juridisko pamatojumu. Tādēļ es vēlētos aicināt komisiju izvērtēt, vai mēs varētu uzlabot šīs apstiprināšanas procedūras, vai mēs varētu šeit kaut ko mainīt. E, paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlējos pateikt, ka 90. gadu sākumā es četrus gadus darbojos Dānijas e, eksperimentu ar dzīvniekiem uzraudzības komitejā. Un e, toreiz Visiem kļuva pilnīgi skaidrs sekojošais. Ja mēs mēģinam piemērot tā saucamo paraugu praksi eksperimentos ar dzīvniekiem, tad tas ir nenormāli dārgi. Eksperimenti ar dzīvniekiem ir ļoti dārgi. Tas nozīmē, ka nevienmēr tiek ņemts vērā dzīvniekiem vislabākais, ja industrija nevēlas eksperimentēt ar dzīvniekiem. Tātad, lai atteiktos no eksperimentiem ar dzīvniekiem, tas ir ārkārtīgi dārgi. Līdz ar to, ja Eiropa vēlas izveidot savādāku produktu aizsardzības likumu, kā tas ir Amerikas Savienotajās valstīs, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs viss zina, ja kaut kas notiek patērētājam, tad uzreiz būs tiesu darbi. Eiropā tā nav. Līdz ar to, ja ražotājs kaut ko ražo likumīgi, tad tas viss ir likumīgi. Mans jautājums būtu komisijai, vai ir zinātniski pierādīts, ka var pilnībā izvairīties no eksperimentiem ar dzīvniekiem? Tātad, vai mēs tiešām ar citām metodēm varam nodrošināt vislabāko iespējamo aizsardzību patērētājiem? Saprotiet man pareizi, lai nav tā, ka mēs, mīlot dzīvniekus, mēģinam it kā paiet solīt pretim un izvairīties no eksperimentiem ar dzīvniekiem, bet patiesībā tas ne pie kā laba nenovedīs. Tātad vēlreiz atkārtoju, es nedomāju, ka tas nāk par labu patērētājiem. Ja mēs pilnībā atsakamies no eksperimentiem ar dzīvniekiem, patiesībā ražotājiem tas vairāk ir ekonomisks dabas jautājums, bet es tiešām ceru, ka komisija jau var mums atbildēt ar zinātnisku pamatotiem datiem. Tātad komisija sagatavojot šo direktīvu, kura tika pieņemta pirms gandrīz desmit gadiem. Tātad pirms gandrīz desmit gadiem tika pieņemta direktīva, ka no eksperimentiem ar dzīvniekiem kosmētikas ražošanā ir pilnīgi jāatsakās. Paldies, prieksēdētāja Elmerkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un es eh, atvainojos, ka ierados tik vēl, līdz ar to es nevarēju piedalīties debatēs un nezinu, kā tās sākā. Tāpēc es vēlētos eh, jums lūgt piedošanu, bet patiesībā man interesē tas, ko Jāra kungs teica. Jāra kungs pieminēja, kā jau mēs visi atceramies, tā saucamās normatīvo regulu struktūras, tātad kā, aiz, kā izsargāties, kā neizmantot eksperiments ar dzīvniekiem. Un, eh, ja tiešām tā ir, ka mums nav šo uh, noteikto likumdošanas aktu, tad mums vajadzētu kaut ko darīt. Protams, ka mēs visi parlamentā sēdošie, ja tas ir iespējams, vēlamies izvairīties no eksperimentiem ar dzīvniekiem, bet eh, varbūt, kad ir tādi likumdošanas akti, kas tieši veicina eksperiments ar dzīvnokļiem. Vēl bez tam vēlētos, eh, protams, atbildēt Aikens kundas teiktajam, ka eh, eksperimenti ar dzīvniekiem un ar to saistītās izmaksas bieži vien tās tiek pieminētas kampaņās pret eksperimentos ar dzīvniekiem. Nav jau tā, ka zinātniskie pētījumi pilnīgi visi ir dzīvnieku spīdzināšana un mocīšana ēšana. Bieži vien eh, tieši eksperimenti ar dzīvniekiem ir šausmīgi dārgi un nepatīkami, un patiesībā lielākā daļa kompāniju vēlētos izvairīties pilnībā no dzīvnieku izmantošanas eksperimentos, ja tas vispār ir iespējams. Noslēgumā, priekšsēdētājs kundze, vēlētos atsaukties uz eh, šā rīt plašsaziņas līdzakļos parādījušos informāciju par to, kā var parādīties vakcīna pret krūts vēzi. Ir tikko Amerikā nopublicēts pētījums, kurā 12 peles tika izmantotas šajā pētījumā, un rezultāti izskatās ir ļoti cerīgi. Es eh, nezinu, kā mēs varam testēt vakcīnu pret krūts vēzi, ja ne uz dzīvniekiem, un ja dzīvnieku eksperimenti tiks pilnībā aizliegt, tad uz kā tiks šādas vakcīnas izmēģināts. Tā tad eh, Eiropas iedzīvotāji pārstāvi 450, tūksto, 450 miljonus cilvēku, un eh, puse no Eiropas parlamenta deputātēm ir sievietes. Tātad kā mēs varam nodrošināt adekvātu vakcīnas izstrādi, tā netiek pārbaudīt uz dzīvniekiem? Non ho altri interventi. Eh, la... Prieksēdētāji, ja neviens vairāk nevēlētos, jā, nāk Busuil kungs. Prieksēdētājs kundze. E, tāds skatījums, eh, teiksim tā, šodien mēs uz visu skatāmies no tehniskā un zinātniskā redzes viedokļa, un, protams, ka mēs tam visam varam piepilināt klāt politisko gribu, bet patiesībā mēs nonāksim strupceļā. strupceļā. Jārkungs pieminēja ko ļoti svarīgu. Mums gala beigās ir jāatzīst, ka eksperimenti ar dzīvniekiem ir vērtīgi, nenovērtēsim tos par zemu. Uh, Vēl bez tam vēlētos jums atgādināt, ka tie kolēģi, kur piedalījās mūsu vizītē Spānijā, viņi to redzēja. Ir pētījumi ar dzīvniekiem, piemēram, laboratorijās, kuri attiecās uz radioaktivitātes pētījumiem vai, piemēram, eh, celulārā līmeņa pētījumi, kuri netiek atzīti Eiropas Savienības līmenī, kuri netiek autorizēti Eiropas līmenī. Un iesaistītās puses un iesaistīto pušu eksperimentu nopietnība joprojām par to atliek diskutēt. Taču, ja Eiropas Savienība vēlas izveidot adekvātu ekonomisko pārvaldību un izvērtēt nacionālos budžetus pirms sarunām ar nacionālajiem parlamentiem, es uzskatu, ka mums vajadzētu izveidot Eiropas mehānismu laboratorijas pētījumu atzīšanai, homogenizācijai. Tas būtu ļoti svarīgi. Tādējādi mēs varētu ļaut zinātnē attīstīties visā Eiropā, un vienlaicīgi mums izdotos samazināt arī eksperimentu ar dzīvniekiem skaitu. Neredzu iemeslu, kādēļ Eiropas komisija nevarētu iegūt juridiski pamatotu institucionālu pamatu, kurā, teiksim, vairākām Eiropas Savienībā esošām laboratorijām tiktu izdot atļauju veikt noteiktus testus, eksperimentus ar dzīvniekiem. Dzīvnieku izmantošana kosmētikas un medikamentu izgatavošanā ir eh, diskusijas tēma pati par sevi un es uzskatu, ka Eiropas komisijai vajadzētu rast Eiropas līmeņa risinājumu šādiem eksperimentiem vai to nesamībai. Mums vajadzētu līdz ar to izveidot Eiropas Savienības līmeņa visu eksperimentu atzīšanu, un tādējādi tiešām izdotos samazināt eksperimentu skaitu ar dzīviem dzīvniekiem. Adesso non ci sono altre richieste di parola. La... Jā, tā kā vairāk neviens izteikties nevēlas, tad varbūt es tagad došu vārdu komisijas pārstāvēji. Varbūt, ka jums ir kas piebilstams, ja ne? Jā, es burtiski uz pāris vārdiem saku pārstāve. Runājot par kosmētikas ražošanu, tad, protams, ir pieņemts politisks lēmums, ja tā varētu teikt. Piemēram, uz kosmētiku attiecās pilnīgi konkrēts aizsardz, dzīvnieku izmēģinājumu aizliegums. Tas e, arī ir saistīts ar dažādu citu metožu pieejamības izmaksām, un, protams, ka tas ir saistīts arī ar politisku gribu. Jautājums, kas tika uzdots komisijai par to, kā mums, ka mums vajadzētu izvērtēt zinātnisko metožu pieejamību jebkurā gadījumā 2011. gada martā mēs veiksim šādu pārskatu, jo šobrīd eh, ražotājiem ir pieejami zinātnisko pētījumu secinājumi. Mēs esam uzsākuši darba grupu, kurā piedalās iesaistīto pus, pušu eksperti, uh, Un patreiz mēs mēģinām eh, it kā apkopot šo informāciju, vēlētos pateikt, ka mēs šo procesu esam uzsākuši, un, protams, ka mēs informēsim parlamentu par jebkādu sasniegto progresu. Runājot par metožu atzīšanu un par tā saucamajiem izpētes paraugu centriem, mēs tiešām mēģinam pātrināt šo procesu, bet eh, tiešām runājot par kosmētikas produktu direktīvu, tad jā, mums vēl nav adekvāta metoža līdz ar to, ko izvērtēt jau arī nav. Nu tā īsti nav. Paldies! Prieksēdētāji, paldies! Tā tad eh, Par šo tēmu katrā ziņā daudzi ir ieinteresēti, un visi mēs esam viensprāts par to, ka izmēģinājumi ar dzīvniekiem būtu pēc iespējas lielākā mērā jāsamazina. Ja vairāk neviens izteikties nevēlas, tad varbūt, ka mums vajadzētu mazliet padomāt vēl par šo tēmu, jo patiesībā jautājums par eksperimentu ar dzīvniekiem aizliegumu vai to samazināšanu uh, ir ļoti aktuāls. Varbūt, ka mums vajadzētu mazliet visiem pārdomāt un piedomāt par to, komisija varbūt var arī atsaukties uz citiem lūgumrakstiem, kas ir iesniegt šajā sakarā. Tagad vēlētos pārēt pie 9. darba kārtības punkta. Tas ir lūgumraksts numur 0915 šķērsvītra 2008 un arī 1043, 2008 un 1248, 2009. Trīs lūguma raksta. Nē, ir vēl viens 1502. Paldies, priekšsēdētājs kundze, turpina komisijas pārstāve. Ar jūs atļauju es vēlētos iekļaut šajās, šajos četros lūguma rakstos arī divus nākamos, tos lūguma rakstus, kas ir zem desmitā punkta, jo visās šajās, visos šajos lūguma rakstos tās ir saistītas ar uh, direktīvu, ko mēs pieņēmām, kurā runa iet par eksperimentiem ar dzīvniekiem un dzīvnieku izmantošanu zinātniskos pētījumos. Es eh, jau esmu atbildējusi uz visiem šiem lūgumrakstiem un vēlētos jums sniegt uh, status quo un notikumu attīstību uh, šīs direktīvas izmantošanas sakarā. Pagājušajā decembrī padomu vienojās ar parlamentu un tam palīdzēja arī Zviedrijas prezidentūra par to, kā tālāk risināt šo jautājumu. Un 7. aprīlī mums tika, mēs panākām vienošanos komitoloģijas procesa ietvaros par to, kā šis jautājums tiek risināts jaunā Lisabonas līguma darbības laikā. Tā tad mums no vienas puses ir jāuz, jāizsver dzīvnieku aizsardzība un no otras puses ražotāju izdzīvošanas un konkurētspējas aspekts. Tātad svaru kausos ir smagi svari. Likumdošanas teksts, kuru cerams drīz pieņēmis, tajā ir trīs galvenās tēmas. Ņemot vērā saturu un izvērtējot saturu atbilstību šiem sešiem lūgumrakstiem, varbūt pavisam īsi iziesim cauri petīcijām. Pirmais ir Ernta kundzes lūgumraksts, kurā runa iet par cilvēkveidīgajiem pērtiķiem. Otrs ir Kudova kunga ziņojums par to, ka vajadzētu aizliegt izmēģinājumus par aizliegumiem un Hemingvejs kundze vēlējās uh, uh, arī runāt par eksperimentiem ar dzīvniekiem. Tātad divi lūgumraksti desmitajā punktā. Tajā runa iet par bīglu šķirnes suņiem un bīglu šķirnes suņu kucēnu izmēģinājumiem. Un nākamais ir izmēģinājumi ar dzīvniekiem kā tādiem. Tātad mūsu sagatavotajā dekstā mēs runājam par visiem, visām šīm izskatītajām tēmām. Uh, teksts, kuru cerams drīz apstiprinās, tajā runa iet par sistemātisku ētisku izvērtēšanu. Tātad pirms produktu lēšanas tirgo tiek izvērtēts tā ētiskais aspekts. Runājot par produktu certifikāciju, tad arī tiks uzsvērts, vai tiek izmantots dzīvnieku eksperimenti vai nē. Par cilvēku veidīgajiem pērtiķiem runiet par pārbaudēm, par to, kāda ir retrospektīvais, retrospektīvais skatījums, kad projekts jau ir beidzies. Tā tad ir specifiski atrunāta cilvēku veidīgo pērtiķu izmantošana un arī par parasto pērtiķu izgatavošanu. Vairākās, vairākos lūgumrakstos runa iet par cilvēkvedīgajiem pērtiķiem, un tomēr mēs ceram, ka tādu slimību ārstēšanā, kuras ir dzīvībai bīstamas, diez vai pilnībā varēs izvairīties no cilvēku veidīgo pērtiķu izmantošanas. Mēs e, tiešām vēlamies darboties ietver programmā, un mana kolēģi jau to pieminēja. Mēs e, uzskatām, ka īpaši viens no deputātiem šeit uztvēra normatīvo aktu nozīmi. Direktīvās runa iet par četriem punktiem, kurā vajadzētu labāk izmantot alternatīvās metodas. Vispirms, dalību valstīm būtu jānosaka un jāizvirza konkrēts laboratorijas, kuras pēc tam izvērtētu šo darbu un darbotos eksperimentos. Nākamais dalību valstīm ir jāizstrādā vairākas alternatīvas dalību valstu līmenī. Runājot par likumdošanas eh, piemērošanu, tad pagātnē liels problēmas ir bijusi ar to, cik ilgu laiku likumdošanas akts prasa, cik ilgu laiku rastā, tran prastā transponēšana. Direktīva jebkurā gadījumā pieprasīs ikvienai dalību valstī izvirzīt tā saucamo vienas pieturas aģentūru, kurā varēs iegūt informāciju par šiem jautājumiem. Un visbeidzot, mēs eh, runājam formāli par tā saucamās eh, parauga prakses laboratorijas izveidi, kas patiesībā būs ekvam darbība, bet pagaidām tam vēl nav juridiskā pamatojuma, un mēs ceram, ka nākotnē ekvam būs šī parauga prakses laboratorija. Visbeidzot, eh, jautājums par bīglu šķirnes kucēniem. Jautājums tur ir par caurskatāmību. Vispirms jautājums ir par ētiku, par ētisko izvērtēšanu. Ētikai, ētiskai izvērtēšanai ir jābūt caurskatāmai. Nākamais eh, projekti, kuros tiek izmantota dzīvnieki, dažkārt ir nepieciešama tā saucamā atpakaļ spoguļa izvērtēšana. Nākamais uh, jāsaka, ka salīdzinot ar šodienas tekstu, mēs esam daudz ko uzlabojuši. Un visbeidzot, komisijai ir ļoti svarīgi uh, likumdošanas aktu un normu realizēšanai dzīvē. Mēs uzskatām, ka caurskatāmības palielināšanās šajos jautājumos palielinās arī atbildību, un tomēr nepārspīlēsim šo iesaistīto pušu atbildību. Ir jābūt arī uzraidzībai. Uh, Ja nebūs pietiekama uzraudzība un ja būs kādas aizdomas par normu neizpildi, neizpildi, tad joprojām Eiropas Savienība varēs veikt savas inspekcijas. Runājot par procedūru, uzskatu un ceru, ka 1. jūnijā padomi pieņems kopējo nostāju un e, septembrī pēc vasaras brīvdienām parlaments balsos plenārsēdē par šo jautājumu. Tas nozīmē, ka direktīva stāsies spēkā rudenī un ir paredzēts divu gadu pārejas periods, kura laikā dalību valstīm šis likumdošanas akts ir jātransponē viņu likumdošanā. Un es varu iesniegt sekretariātam šīs direktīvas, dir, direktīvas mājaslapas adresi, lai jūs tālāk to varat nosūtīt pārējiem. Nu, paldies! Nu, ko es domāju, ka komisijas atbilde faktiski ir atbildējusi uz tām jautājumu zīmēm, kas bija palikusi uzklausot iepriekšējos viedokļus. Tad mums jautājumi ir precizēti ļoti labi. Līdz ar to mums ir labāka izpratne par šo lietu. Komisija labi apzinās, kāda ir šo jautājumu aktualitāte. Un tad ir vairākas iniciatīvas, kuru nolūks ir uh, tātad eh, drīzāk apturēt eh, testēšanas dzīvniekiem minēto iemeslu dēļ. Es domāju, ka šis eh, lūguma raksts tagad ir pabeigts un mēs varam nodot atbildi tā iesniedzējiem. Paldies! Nu, ko, un tagad pāriesim uz 11. darba kārtības punktu 12.54. šķērsvi 2009 tas ir lūgumraksta numurs. Iesniedzēja ir ieradusies šajā sēžu zālē un vārds tātad Reičelai Mulvenai. Paldies! Es strādāju ar vienlīdzības un tiesību aliansi. Mēs esam iesnieguši šo lūgumrakstu, kas ir saistīta ar vienlīdzības direktīvu īstenošanu un faktiski uz vienlīdzības iestādes īrijā budžeta samazinājumu. Manas pārstāvētās alianses izveide ir 2008. gadā notikusi un mēs runājam par uh, Uh, likumdošanas uh, cilvēktiesību jautājumu uh, loku savā ikdienas darbā. Mēs pārstāvam 83 NVO, arotbiedrības akadēmisko personālu un arī individuālus aktīvistus, kuri galvenokārt runā par to, kas notiek, mēs domājam galvenokārt par to, kas notiek vienlīdzības kontekstā, faktiski tā zuduma kontekstā. Tāpat mums ir arī atbalstu snieguši vairāka īrijas parlamenta locekļi, piemēram, Deros, Childers, Higgins, Marian Harkina un citi. 8. gada oktobrī e, vienlīdzības iestādes budžetu samazināja par 43% no 5,87 miljoniem uz 3,3 miljoniem. Tajā brīdī iestādes uh, izpildirektors uh, atstāja posteni, protestējot pret šo te milzīgo samazinājumu, un pēc tam savas pilnvaras nolika arī seši valdes locekļi šajā īrijas eh, vienlīdzības iestādē. Uh, Pēc būtības vienlīdzības iestādes budžeta samazinājums ir milzīgs un neproporcionāls saistībā ar citiem samazinājumiem. Cilvēku tiesību komisijas finansējums tika samazināts par 31%, konsultīvā komiteja par uh, rasismu uh, samazināja, piedzīvoja budžeta samazinājumu par pilniem 100% un tā darbība tika slēgta 8. gada decembrī. Uh, Faktiski šie budžeta samazinājumi, kas ir saistīti ar vienlīdzības un preddiskriminācijas pasākumu īstenošanu, ir eh, ārkārtīgi lieli, ārkārtīgi būtiski un tie ir ļoti neproporcionāli salīdzinot ar citiem budžeta samazinājumiem, piemēram, tiesību, vienlīdzības un eh, likumdošanas reformu departamentā, kas tajā laikā bija no apmēram robežās no 2 līdz 5 procentiem. Mūsu alianse eh, pasūtīja neatkarīgu izpēti, lai izpētītu, kāda tad ir šie samazinājumi eh, infrastruktūras kontekstā, valdības pārvaldītas infrastruktūras kontekstā un eh, mēs eh, konstatējam sekošo saistībā uz vienlīdzības iestādes darbību. Mēs eh, konstatējam, ka budžeta samazinājums par 43% un arī dzen, darbinieku samazinājums no 53 uz 38 nozīmē, ka faktiski pilnvaru īstenošanas jautājums pilnībā ir apdraudēts. Eh, tāpat arī iestādes neatkarīgums ir eh, likts eh, zem sitiena, tā var sacīt, jo mums nav, šai, šai iestādē vairs nav resursu, lai veiktu savas funkcijas. Pēc būtības ehm, šādu pilnvaru mazināšanās neatbilst starptautiskajai praksē. Runājot par uh, iestādes patreizējo funkcionēšanu un, un vispārējo um, sātvaru, īsti neatbilst arī uh, direktīvai par rasismu un rekomendācijām par šiem jautājumiem. Parīzes principiem tas neatbilst. Un um, vienlīdzības iestādes um, iespējas, darbības iespējas ir krietni samazinājušās. Tāpat arī samazinājušās sadarbības iespējas ar NVO sektoru, tāpat arī ir kļuvušas mazākas iespējas uh, sadarboties ar uzņēmumiem un uh, attiecīgo uh, kopienu. Tagad es gribētu dot uh, vārdu savai kolēģi Orlai Ofaralai, lai turpinātu izklāstīt šā lūgumraksta būtību. Nu, Lielas paldies! Esmu Orlo Fārela, esmu neatkarīgā. Um, novērtētāja, kas strādājas Eiropas komisijā iepriekš, un es darbojos ar pretdiskriminācijas tiesību aktiem. Īrijas valdība faktiski finanšu eh, ekonomēšanas eh, jautājumu ir izmantojis par aizsegu, lai paralizēta vienlīdzības iestādes darbība, samazinot tās budžetu neproporcionāli. Mūsu alianse uzskata, ka uh, tas, ka uh, šis. Uh, uh, Šī rīcība kopumā ar decentralizācijas pasākumiem ir uh, samazinājusi iestādes iespēju funkcionēt, izskatīt ar vienlīdzību saistības jautājumus, īstenot savas pilnvaras, ko prasa, piemēram, Eiropas Savienības vienlīdzības direktīva. Uh, šīs regresīvais un neproporcionālais uzbrukums e, ir e, ļoti e, satraucošs un nevar tiks prasīt, lai iestāde mm, nodrošināt atbilstību Eiropas Savienības vienlīdzības tiesību aktiem. Šie te budžeta pasākumi, ņemot vērā Eiropas Savienības tiesību aktus, neļauj velkt, beigties iestādē piecus eh, tās svarīgākos uzdevumus, respektīvi izskatīt juridiskas sūdzības, veikt aptaujas par diskriminācijas procesu, publicēt ziņojumus, izdot rekomendācijas par situāciju, iesaistīties administratīvās eh, prāvās par eh, dažādu procedūru īstenošanu upura vārdā un vispār veikt savas ikdienas funkcijas. 8. gada oktobrī vienlīdzības iestādes budžets tika samazināts tātad par 43% līdz līdz 3,3 miljoniem eiro. Līdztekus tam uh, iestādes um, decentralizācija notika un uh, visbeidzot iestādes darbinieki tika sadalīti uz pusēm un tika sadalīts ap dažādām atrašanās vietām. Uh, Darbinieku skaits tika samazināts no 53 uz 38, līdz ar to, protams, tika zaudēti kompetenti darbinieki. 2009. gada augustā vienlīdzības iestādes juridiskais konsultants atkāpās no, savas, um, no savām pilnvarām, un šis cilvēks nav aizstāts. Tas nozīmē, ka iestādes efektivitāte krietni mazāka, lai veiktu visas savas juridiskās uh, funkcijas, ko tās tā prasa Eiropas Savienības direktīva kontekstā. Komisija savā 7. gada ziņojumā par Eiropas parlamenta uh, Eiropas parlamentam par uh, rasismu direktīvas īstenošanu norādīja, ka uh, jautājumi, lai būtu attiecīgi iestāde, ir ļoti būtiski. Ir ļoti svarīgi, lai būtu šāda iestāde, kas veic specifiskas uh, funkcijas. Un uh, padoma savu laiku ir uzaicinājusi dalībvalsts strādāt pie tā, lai tiktu izveidotas specializētas vienlīdzības iestādes, kas veids specifiskas funkcijas un lūdz dalībvalstis nodrošināt nepieciešamos finanšu un cilvēku resursus, lai šīs iestādes varētu reaģēt uz diskriminācijas uh, problēmām. Faktiski īrijas valdība tagad it kā ir uh, tomēr eh, darījusi tieši pretējo, ko rekomendējas, piemēram, eh, padome. Tā ir samazinājusi neproporcionāli šīs te vienlīdzības iestādes budžeta, paralizējot tās darbību. Mūsu alianse uzskata, ka 43% budžeta samazinājums ir tik būtisks, ka tiek uh, mazināt ne tikai iestādes vispār neatkarība kā tāda, bet tās uh, pastāvēt spēja vispār. Iestādes juridiskā funkcija e, ir izskatās, ka ir samazinājusies, jo, eh, nu, kā jau es saku, šis te budžets ir drastiski samazināts. Mūsu veiktā, mūsu alianses veiktā neatkarīgā izpēte norāda uz to, ka iestādes neatkarības samazinājums ir patiešām iestādes, iestādes neatkarība ir pilnībā apdraudēta. Un iestāde faktiski visticamāk ir sodīta uh, Uh, ņemot vērā, ka tā ir ārkārtīgi nopietni savas pilnvaras pirms tam pildījusi. Valdība, uh, protams, nav bijusi apmierināta ar daudziem, tā teikt, augsta ranga uh, lietu izskatīšanas procesiem, un tā ir mēģinājusi atriepties iestādē, jo iestāde ir uh, vērsusies pret uh, dažā, dažādiem uh, valdības pārstāvjiem, pret dažādiem citiem augsta un ievērojama ranga cilvēkiem. Uh, Ņemot vērā, ka uh, nacionālās iestādes uh, neatkarība ir ļoti būtiska, tad šis te būt, uh, ievērojamais budžeta samazinājums ietekmē iestādes uh, neatkarību. Uh, iestāde savā darbībā pamatojas uz Eiropas kopienu tiesas nolēmumiem par vienlīdzības direktīviem. Protams, ka dalībvalstu ziņā ir rūpēties par šādu direktīvu īstenošanu, tanīpat laikā valdībā ir jānodrošina efektīva direktīvas īstenošana īstenošana. Un tas mēs runājam šajā kontekstā par procesu, kas nosaka dalībvalstīm pienākumus. Dalībvalstu rīcībai ir jābūt progresīvai, secīgai, tai nav jābūt regresīvai. E, šie te Eiropas Savienības līmenī pieņemtie jaunākie tiesība akti tieši uz to arī vērsti. Juri, e, pie, padomē tiek um, izskatītas konkrētas prasības par to, lai dalība valstīs būtu neatkarīgs, pienācīgi finansēts um, um institucionāls uh, kaut kāds um, aģent, kaut kāda iestāde, kas varētu nodrošināt attiecīgo tiesību aktu īstenošanu. Un ja uh, tas tā nenotiek, tad, protams, ka, teiksim, īrijas kontekstā iestādes funkcionēšana notiks izmantojot uh, zemākus standartus. Tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības uh, principiem Un, ja dalībvalstī jau kad ir pastāvējuši augstāki standarti nekā Eiropas Savienībā, tad, protams, ka nevajadzētu šos te vietējos standartus mazināt. Uh, ir zināms, ka komisija negrasās uh, inicēt pārkāpšanas uh, procedūru. Uh, un tā kā nav uh, noteikts direktīvā specifisks uh, finansējuma līmenis, to tomēr komisija savā ziņojumā ir uh, norādījusi. Tāpat komisija savā atbildē uz mūsu sūdzību ir norādījusi, ka viņi uzskata, ka iestādē jābūt pienācīgi finansētai. Nav, protams, noteikts, cik tieši naudas ir vajadzīgs nacionālajai iestādē, bet jautājums ir aktuāls ne tikai Irijā, bet arī nu, visā Eiropas Savienībā. Uh, Eiropas Savienības tiesības, eh, tiesība akti nosaka, ka ir jāīsteno vairākas direktīvas, un to kontekstā ir skaidrs, ka vienlī, vienlīdzības aģentūrai ir jāspēj faktiski veikt savas funkcijas, bet eh, ja mēs zinām, ka darbinieku skaits īrijā ir mazinājies par šo te vienu ceturto daļu, tā fiziski nav spējīga veikt tai uzticētos uzdevumus. Mēs esam pateicīgi Eiropas parlamentam par iespēju uzrunāt jūs, un mēs gribētu, lai šīs sūdzību parlaments un komisija patiešām nopietni izskatītu. Komisija pēc savas iniciatīvas veica izpēti visās 27. dalībvalstīs par valstu vienlīdzības iestāžu darbību. Rezultāti būs tikai gada gaitā, un mēs uzskatām, ka īrijas lūgumraksts un sūdzība ir jāņem vērā ļoti ļoti nopietni, nopietni jāizskata, ņemot vērā ne tikai šo te veicamo izpēti, bet arī pieņemtās direktīvas. Paldies! Vai komisija lūdzu? Paldies par doto vārdu. Visu pirms vēlos pateikt, ka komisijai vienmēr bijusi uh, ļoti sekmīga dialoga pieredze ar eh, īrijas aliansi. Mēs ļoti nopietni raugāmies uz jūsu sūdzību un uz jūsu lūgumu rakstu. ERA, šī alianse ir sniegusi lielisku informāciju, kom, informāciju komisijai. Arī jūsu pētījums ir ļoti, ļoti vērtīgs ir bijis. Un es zinu, ka jūs pārstāvat būtisku pilsoniskās sabiedrības daļu īrijā. Ja? Man faktiski nav daudz ko piebilst. Es zinu, ka jūs esat kārtīgi strādājuši. Vēlos tikai norādīt, ka vienlīdzības iestādēm uh, Tātad četru direktīvu kontekstā, kas runā par rasismu un pretdiskriminēšanas jautājumiem, tātad šīs te direktīvas ir tās, kas prasa, lai būtu attiecīga iestāde. Un, protams, ka komisija uzskata, ka dalību valstīm ir jānodrošina vienlīdzības garantēšanas iestādēm pienācīgs finansējums, kaut vai saskaņā ar šīm te četrām direktīvām, ņemot vērā, kādu palīdzību upuriem veic īrijas vienlīdzības un tiesību alianse, veidojot ne tikai šo šo palīdzības sadarbības tīklu, bet arī, zem, publicējot ziņojumus, tas tā darbības, darbība ir ļoti vērtīga. Īrijas vienlīdzības uh, iestāde vienmēr ir bijusi tāds kā paraugs, uh, kas ir izmantots kā atsaucas rādītājs citās dalībvalstīs. Tālāk komisija ir ļoti nobežījusies saņemot šo te sūdzību. Mēs saņemam sūdzību pirmo reizi 9. gada septembrī, un kā jau tika norādīts, mūsu reakcija bija tāda, ka direktīvas, protams, ir šie te minimālie, mazākie standarti. Jā, tur nav norādīts finansējuma apjoms konkrēti šādai te iestādes darbībai. Tāpat laikā alianse nebija apmierināti īsti ar mūsu atbildi, un viņa teica savā atbildē, ka faktiskais, faktiskā ietekme no šī ļoti būtiskā budžeta samazinājuma kļūs faktiski redzama pēc desmitā gada. Un tātad ņemot vērā, ka mums ir šis te Tomēr it kā milzīgais pierādījumu klāsts mums nav īsti tādu juridisku ieroču, lai mēs vērstos, piemēram, kopienu tiesā uh, iesūdzot īriju par to, ka tā nav ļāvusi funkcionēt vienlīdzības iestādēs saskaņā ar tādām, tādām, tādām direktīvām. Mēs, protams, esam nobežījusies par šo situāciju. Tomēr, bet juridiski runājot, mums ir vajadzīgi konkrēti pierādījumi, ka budžeta samazinājums nav ļāvis iestādēji faktiski, praktiski funkcionēt. Un nākotnē, protams, kā jau jūs teicāt, mēs veicam pat labam savu pētījumu, un kamēr mums nebūs šādi pierādījumi, mums, mm, mēs jau esam rakstījuši eh, aliansei, tad mēs ne, neuzsāksim pārkāpumu, neiniciesim pārkāpumu procedūru. Vismaz pat labam nē. Tomēr mēs labi apzināmies, ka dalībvalstīm ir jāgarantē direktīvas, direktīvu um, īstenošana. Un um, jāsaka, ka par, runājot par turpmāko periodu, mēs būsim priecīgi par jebkāda veida papildu informāciju, kas mums varētu nudrēt vienā vai otrā virzienā. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji Harkins, kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties komisijai par ļoti pozitīvo reakciju. Un patiešām prieks dzirdēt, ka šī iestāde ir bijusi kā tāds paraugs, kā tāds modelis, un tādēļ ļoti sāpīgāk dzirdēt par notikušo. Mani kolēģi jau diezgan uh, skaidri ir norādījuši, mani kolēģi no alianses skaidri norādījuši, kāda situācija ir, man tikai pāris īsas piebildes. Uh, No sākuma mēs runājām tātad par neatkarību. Šaubu nav, ka izpildu direktors, izpildu direktora vadībā tika veikti izdarīts pie vairākas tā dēvētas augsta profila uh, lietas. Un es domāju, ka tā ir bijusi cena par šāda veida rīcību. Es domāju, ka komisija sakot, ka iestāde bija tāds modelis paraugs, <laughs> pēc būtības ņemot vērā notikušo mēs laikam, ka šī te, mūsu īrijas uh, iestāde bija pārāk laba. 43% budžeta samazinājums, juridiskais konsultants, kas ir aizgājis, seši valdes locekļi, darbinieki par ceturdaļu, kas ir samazinājušies. Nav īsteni, īsteni iespējams, ka šī iestāde varētu faktiski funkcionēt. Jautājums, ko mēs varam darīt? Komisija saka, jā, mums ir minimālie standarti. Ja būtu budžets samazināts par 90%, vai tā tas būtu faktisks iestādes paralizēšanas piemērs? 90, 50, 27 dalība valstīs ir dažādi veidi, 27 dažādi veidi, kā mēs īstenojam direktīvas. Un tomēr vai nevajadzētu paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu, lai mēs saņemam uh, neatkarīgas pierādījumus no komisijas pašas. Un tad visbeidzot, um, atsaucoties uz lūgumu rakstu iesniedzēju sacīto, uh, kur viņi minēja tātad par uh, to, kas notiek padomē un, teiksim, parlamentā ir pastāv viedoklis, ka šādām iestādēm jābūt adekvāti finansētām. Un es domāju, ka mūsu pienākums būtu saglabāt šo lūgumu rakstu, tā teikt, atvērtu, līdz mēs vismaz saņemam komisijas konstatējums par uh, to, kas ir situācija, un tad mēs varētu atkārtot atgriezties pie šī jautājuma būtības. Paldies. Paldies, tak priekšsēdētāji Derosas kungam māc. Liels paldies, un paldies arī lūgumrakstu iesniedzējiem par ļoti īso un ļoti skaidro lietas izklāstu, būtības izklāstu. Tad, tad jautājums eh, jau ir arī bijis aktuāls komisāra Špīdlas eh, darbības eh, pilnvaru beigposmā iepriekšējā sasaukumā. Manuprāt, patreiz spēkošā, spēkā esošajā direktīvā ir zinām trūkumi Tad, ja principams, princips ir tāds, ka ir kaut kādas minimālās prasības, direktīvā noteikts minimālie standarti, bet vienlaikus, piemēram, ir noteikts, ka finansējumam ir jābūt tādam, ka, lai, ka tas var um, garantēt visas direktīvā norādītās funkcijas un iestādē ir jābūt kapacitātē veikt šīs funkcijas, tad rodas jautājums, <clears throat> kāda līmeņa, teiksim, funkcijas ir jānodrošina, lai nodrošinātu atbilstību um, direktīvai. Vai cik lietas gadā ir jāizskata, cik ziņojumi gadā ir jāsniedz, lai mēs uzskatītu, ka pienācīgi ir darbs padarīts. Kā tad komisija izprot šo te minimālā standarta, minimālā darbības efektivitātes jēdzienu izpratni un attiecīgā finansējuma nepieciešamību? Ir skaidrs, ka aģentūra nespēja funkcionēt tā, kā viņa to darījusi līdz šim, ja tik dramatiski samazina tās budžetu. Ja tik dramatiski tiek samazināts tā darbinieku skaits, ja juridiskais e, konsultants nav aizstāts, ja tā nav, ja tas tiek, e, ja darba vieta tiek pārcelta kaut kur citur no Dublinas, un e, tā, kā tad šī iestāde var pastāvēt? aizstāvēt. Un kā jau tas tika vairāk kārt uh, uzsvērts, uh, īrijas um, tiesība aizsardzības iestāde bija tā, kas bija paraugs citās dalībvalstīs. Mēs faktiski nonākam tādā apburtajā lokā, kā nodrošināt standartu, ja nav tā, bet kā tad. Tā nepat. Tu... Runājot par pretdiskriminēšanu šo te mums visiem tad ir jāpieprasa komisijai noteikti kaut kāda veida tātad atsaucas rādītājs, kā mēs, lai mēs pareizi izprastu, kas ir šie te minimālie standarti, lai mēs mm, kaut kādā veidā visās dalībvalstīs būtu uz līdzvērtīga kaut kāda pamata. Un ņemot vērā, un, teiksim, šāds te budžeta samazinājums, nu, ko tad, ja mēs samazinām budžetu, ja tas notiks vēl citā dalība valstīs, tad mums šī regresija būs tādā visaptverošā mērogā samazinot vienlīdzības uh, situāciju, bet tas savukārt ir Eiropas Savienības viens no pamatprincipiem. E, līgumos, dibināšanas līgumos ir šis te pamatmērķis nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu, radot vienlīdzīgu sabiedrību. Manuprāt, e, šis jautājums ir e, ne, ne, nebūtu nav pabeigts, un mums pēc komisijas eh, viedokļi vismaz pēc kādiem pāris mēnešiem būtu atkārtoti jāskatās, kas notiek ne tikai īrijā, bet arī citās dalību valstīs. Un mums jāizprot, vismaz vienoti jāizprot, kas tad ir šie minimālie standarti. Un vai vienalga, kurā dalībās ir kaut kāda situācija, kad noteikumi tiek pārkāpti, tas mums ir jāņem vērā un jānorāda. Uh, Un es, protams, ka gribētu no komisijas saņemt informāciju ar faktiem, faktisku, faktiem balstīt ilustrāciju par to, kas ir šie minimālie standarti. Higgins. Paldies. Eh, Higgins kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šī lūguma raksta prezentācija pārstāv ļoti daudzus cilvēkus īrijā. It sevišķi tos sabiedrības pārstāvis, kuriem vajag uh, pārstāvniecību, lai viņi varētu saņemt savus um, ehm, vienlīdzības tiesības. Uh, vienlīdzības iestādes iepriekšējais vadītājs, kad uh, beidza darbu, uh, viņš um, vērs uzmanību uz milzīgo budžeta samazinājumu šai iestādēji, kas salīdzinājumā ar citām iestādēm bija tiešām ievērojams. Un šeit bija skaidrs, ka mm, īrijas valdība rāda zināmu attieksmi attiecībā uz uh, vienlīdzības idejas ieviešanu praksē. Komisijas atbilde ir nepārliecinoša, lai neteiktu vairāk Taču tajā pat laikā komisija šeit um, ir ļoti sarežģītā situācijā, jo tā šobrīd visām dalību valstīm um, liek samazināt uh, izdevumus uh, sociālajos budžetos. Taču šī ir tā pati komisija, kas ir uh, īrijas valdību uh, visu laiku slavējusi kā paraugu e, šāda veida iestādēm. Taču, ja komisija nevēršas pret īrijas valdību un e, neaicina to e, piešķirt noteiktu finansējumu daudzumu šiem vienlīdzības jautājumiem un līdzīgām iestādēm, tad es nedomāju, ka mēs varam uh, ko daudz gaidīt no komisijas. Un šeit pretrunas ir ļoti skaidrs komisijas atbildē. No vienas puses tātad tiek teikts, ka šīm vienlīdzības iestādēm ir nepieciešams gan liels finansējums, lai tās varētu izpildīt visu direktīvā noteiktos pienākumus. Taču tajā pat laikā uh, organizācijai tiek aicināts e, veikt tikai pašus minimālākos pienākumus. Un līdz ar to šeit e, jādomā, ka pastāv e, tāda vienlīdzības jautājuma darba kārtība tikai uz papīru un nekas vairāk. Es esmu pārliecināts, ka arī komisijas pārstāvi paši saprot šo pretrunas un par tām arī ir satraukti, taču es domāju, ka vajadzētu ieviest skaidrību par to, kas tieši būtu jādara, lai mēs varētu nodrošināt dalībvalstīs vienlīdzību, un šajā gadījumā īrijā. Un tā tad vajadzētu noteikt konkrētu resursu līmeni, kas ir nepieciešams, lai varētu nodrošināt šīs funkcijas. Pretējā gadījumā tas viss ir bezjēdzīgi. Un es domāju, ka priekšsēdētāju vajadzētu vērsties pie īrijas valdības, lai tā uh, sniegtu paskaidrojums par savām darbībām. Jo es eh, domāju, ka citas izaisa no šīs situācijas nav. Paldies! Ja nav turpmāk komentāru, tomēr ir. Paldies, priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi, eh, šī vienlīdzības iestāde ir um, cietusi eh, ne tādēļ, ka tā ir bijusi pārāk neaktīva, bet tādēļ, ka tā ir bijusi tik ļoti aktīva. Eh, tas ir, nav noticis eh, citās valstīs, piemēram, Rumānijā, kur varas iestādes regulāri pārkāpja tiesības, eh, cilvēktiesības. Taču īrijā, kur, manuprāt, tas ir pilnībā nepieņemami, šobrīd ekonomiskās krīzes laikos cilvēktiesību pārkāpumi sāk kļūt par eh, ikdienas traģisko realitāti. Cilvēkiem Eiropā ir nepieciešama neatkarīga, uzticama iestāde, kas tos aizsargātu un uh, aizsargātu viņu tiesības. Nekādā gadījumā nevar nogriezt šos resursus un uh, cilvēku resursus šādai iestādē, jo tādējādi nevar uh, tikt izpildīt Eiropas iedzīvotāju vēlmes. Ikvienā Eiropas valstī vecākā gadgājuma cilvēki tiek diskriminēti, jaunieši tiek diskriminēti, kaut kādā veidā tiek diskriminētas minoritātes, bet kur ir tiesnesis, kas var aizsargāt un aizstāvēt šo cilvēku tiesības gan īrijā, gan citur? Tādēļ mans lūgums ir eh, nepievērt acis Protams, ir ekonomiskā krīze, mums ir jāsamazina izdevumi, taču sakiet lūdzu, 3 miljoni eiro, vai tas ir tik, tā ir tik milzīga summa īrijas valdībai, lai šo iestādi principā slēgtu? Es aicinu nosūtīt vēstuli īrijas valdībai, aicināt viņus stāties mūsu komitejas priekšā es arī aicinātu Eiropas komisiju eh, nopietni skatīties, eh, izvērtēt, kā līdzīgas iestādes strādā citviet Eiropā, jo šeit runa ir par Eiropas iedzīvotāju tiesībām, kuras ir jāizstāv un kuras būtu jāizstāv iestādēm, kuras ir izveidojuši Eiropas direktīvas. Manuprāt, tas ir mūsu pienākums. Lielas paldies! Paldies, Basināru kungs. Es domāju, ka tātad eh, vispārējais priekšlikums ir uh, saglabāt šo lūgumu rakstu atvērtu, eh, vienlaiks nosūtot vēstuli īrijas valdībai. Aicinot viņus paskaidrot šo budžetu samazinājumu un mēģināt saprast, uh, kā viņi varēs izpildīt Eiropas tiesību aktu noteiktās prasības, ir cevišķi ņemot vērā šos e, budžeta samazinājumus. Tātad, kā viņi pildīs savus pienākumus, e, ņemot vērā budžeta samazinājumus. Un e, tad arī aicināsim e, komisiju turpmāk izvērtēt situāciju. Tagad pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Tas būtu darba kārtības punkts 12, kur ir eh, divi lūguma raksti. Viens no diviem lūguma rakstu iesniedzējiem ir arī eh, šobrīd zālē. Irīna Mateiva lūdzu. Eh, labdien! Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi! Paldies, ka uzaicinājāt manu šo lūgumu rakstu komitejas sēdi. Pagājuši jau vairāk nekā trīs gadi, kopš Bulgārija ir pievienojusies Eiropas Savienībai, un eh, vairāk nekā divi ar pusgadi kopš esam eh, iesnieguši eh, lūgumu rakstu tātad 0997 šķēršvīt 2007, kā arī lūgumu rakstu 1518 no 2008. gada par nepietiekamu mm, putnu aizsardzību. Eh, putnu aizsardzības asociācija kopā ar citām NVO ir iesnieguši uh, Uh, lūgumrakstus arī par citiem saistītiem jautājumiem. Līdz šim ir nosūtīts vismaz četras uh, formālas vēstules Bulgārijas varas iestādēm, taču līdz šim Eiropas komisijas veiktais nav nesis rezultātus un nav līdzis Bulgārijas valdībai um, e, ņemt vērā. <clears throat> šos vidas aizsardzības eh, jautājumus. Es vēlētos vērst uzmanību uz to, ka Natūra 2000 um, punktu joprojām netiek pilnībā ņemt vērā. Kopš 2009. gada tikai divas e, īpaši noteiktas teritorijas ir ieviestas, un Bulgārijas valdība nav darījusi neko, lai uh, uzlabotu šīs uh, sešas teritorijas. Uh, postījumi, kas ir nodarīti Bulgārijas uh, vides uh, mantojumam, nav uh, tikuši laboti šeit jūs varat redzēt eh, posms, kas ir nodarīti teritorijai, kas ir eh, ierosināta, lai tā būtu īpaši aizsargājuma teritorija, taču šis status tai nav piešķirts. Tā atrodas centrālajos Balkānos, un eh, šī ir ļoti nozīmīga teritorija. Kas ir vēl sliktāk? Neatgriezeniskas izmaiņas ir notikušas arī Belites skalī teritorijā, kas arī ietilps Natūra 2000. 2006. gadā šī teritorija vēl bija pilnībā dabiska, taču šobrīd eh, šī dabiskā vide jau pilnībā ir iznīcināta un tiek notiek eh, vēl plašāk postījumi Natūra 2000 teritorijām. ja mēs apskatām Kalakra teritoriju, divus gadus pēc tam, kad šeit tika uzbūvēta vēja, uzbūvēts vēja parks, šo dabiskās vides, dabiskai vidē radītos postījumus nav iespējams izlabot. Turpinās arī celtniecības darbi jaunam vēja parkam. ir e, tiesas prāva saistībā ar šo vēja parku, jo valdība centās apturēt šo projektu, taču tiesas prāvas iznākums vēl nav skaidrs. Papildus tam 2010. gada janvārī liels vēja parks uzsāka darbu teritorijā, kas ir um, ierosināts Natūra 2000 uh, teritorijās, taču vēl dava saņēma šādu apstiprinājumu. Bulgārijas putna aizsardzības biedrība ir eh, ļoti priecīga par to, ka komisija ir nolēmusi uzsākt šeit uh, protesta uh, procedūras, taču Bulgārijas valdība neizrāda nekādu gatavību mainīt savu līdzinējo uh, rīcību. tātad prasība visus vējparkus pakļaut eh, vides um, ietekmes izvērtējumam arī neguva atsaucību Bulgārijas valdībā. Bulgārijas valdība nav veikusi nekādu darbību, lai aizsargātu teritorijas, kuras būtu aizsargājums eh, vadoties pēc Eiropas direktīvām. taču eh, šo teritoriju aizsardzība ir eh, neatņemama, lai sasniegtu Eiropas direktīvās noteiktos mērķus. Pienācis laiks komisijai darboties tā vietā, lai sūtītu vēstules Bul Bulgārijas valdībai, bet eh, tiešām rīkotos. Mēs uzskatām, ka komisijai vajadzētu Eh, jūnija vidū iesniegt oficiālu uh, viedokli pret Bulgārijas valdību, aicināt uh, izskatīt uh, Bulgārijas valdības rīcību saistībā ar Kalakra teritoriju tiesā un arī aicināt Bulgārijas valdību nekvējoties skaidrot uh, rīcību attiecībā uz Natūra 2000 teritorijām. Saprotam, ka komisija šobrīd varbūt nav spējīga veikt šādas riecības. Es tomēr vēlos pateikties eh, komitejai par eh, sniegto iespēju izteikties par šiem jautājumiem. Es vēlētos aicināt uh, izvērtēt eh, šādus turpmākos eh, rīcības variantus. Tikties ar <clears throat> komisiju, lai uh, izvērtētu nepieciešamību adekvātiem resursiem, lai um, ieviestu Natūra 2000 mērķus. Būtu nepieciešams arī uh, organizēt vizīti uz eh, šīm teritorijām Bulgārijā. Eh, vienlaiks arī vajadzētu aicināt eh, Bulgārijas vides ministru piedalīties komitejas sēdē, lai godājumie komitejas locekļi varētu izvērtēt Bulgārijas rīcību attiecībā uz šiem jautājumiem. Paldies par uzmanību! Grazie. Chiedo scusa per la commissione. Es atvainojos. Eh, Kašman kungs eh, no komisijas lūdzu. Paldies, priekšsēdātais kundze. Kā jums jau zināms, šie lūguma raksti ir izskatīti jau iepriekš komitejā, tad es vēlētos pastāstīt jaunāko informāciju, sevišķi ņemot vērā, nu pat uh, iesniedzēju sniegtos komentārus. Kā iesniedzēji norādīja, šie divi lūguma raksti ir savstarpēji saistīti. Tie attiecas uz eh, plašu strateģisko jautājumu loku saistībā ar uh, savaļas putnu direktīvas un dzīvotņu direktīvas ieviešanu Bulgārijā, un ir uzsāktas jau vairākas pārkāpuma procedūras šajā sakarā. Tad īsumā par galvenajiem aspektiem uh, komisijas atbildē uz šiem uh, lūgumrakstiem. Ja pirmo apskatam uh, jautājumu par uh, teritoriju noteikšanu, pirmkārt ir prasība šo teritoriju noteikšanai putnu direktīvā un um, ir arī attiecīga prasība dzīvotņu direktīvā attiecībā uz eh, putnu direktīvu Bulgārija ir noteikusi visas eh, galvenās eh, putnu apdzīvotās teritorijas, kuras Bulgārijā ir identificētas, taču pastāv jautājums par šīs mm, dezignācijas um, mm, pareizību. Komisijā ir bijuši pārunas ar Bulgārijas varas iestādēm, uh, lai pārbaudītu, vai šo īpaši aizsargājamo teritoriju e, robežas ir pilnīgas un pareizas. Šis ir e, visnotaļ e, sarežģīts uzdevums, jo ir jāapskata dažādi avoti un atsauces, taču mēs domājam, ka tā kā esam par šiem jautājumiem runājuši, mēs esam šobrīd eh, pozīcijā, lai varētu uh, spērt uh, tālākus soļus tuvākajos mēnešos. Es gan nevaru precizēt, ko mēs varētu darīt, uh, jo šie jautājumi ir vēl jāapspriež, taču mēs esam pie šī jautājuma jau strādājuši un turpināsim arī strādāt nākamajos mēnešos. Attiecībā uz jautājumu, uh, par eh, teritoriju noteikšanu dzīvotņu direktīvas ietvaros. Šeit ir svarīgi saprast, ka Bulgārija ir uh, piedāvājusi lielu daļu savas teritorijas iekļaut uh, šo aizsargājumo teritoriju uh, skaitā. Un es domāju, ka tas ir svarīgs punkts kas mums jāņem vērā. Tas ne, ar to nevēlos teikt, ka darbs ir pabeigts, e, sevišķi attiecībā uz visām atsevišķajām teritorijām un vietām. Man kolēģi pēc e, mirkļa komentēs par to, kādās tieši fāzēs mēs šajos procesos esam. Pārējot pie tā, kā tiek nodrošināts, vai visa šīs teritorijas tiešām ir aizsargātas. Lūgumraksta iesniedzēja pareizi atsaucās uz pārkāpumu procedūrām, ko ir uzsākusi komisija, e, konkrēti pārkāpumu saistībā ar Kaliakra teritoriju, ko iesniedzēja arī minēja mums ir arī stratēģisks jautājums attiecībā uz izplatītu problēmu, kas ir saistīta ar eh, dažādu attīstības projektu ieviešanu šajās aizsargājumās teritorijās Bulgārijā. Mēs esam nosūtījuši Bulgārijas eh, varas iestādēm vēstuli martā, uh, jeb atkal mums ir jāpārbauda daudz pierādījumu, jāizpēt daudz zinātniskā informācija, pirms mēs varam turpināt eh, šī jautājuma apspriešanu. Mēs esam eh, arī atraduši eh, līdzīgus, iepriekš ir bijusi līdz, pieredze ar līdzīgiem gadījumiem. Taču nevienmēr tiesas sprieduma rezultātā tiek eh, sodīta dalībvalsts. Tādēļ mēs vēlamies eh, savākt gan informāciju, lai tiesu varētu pārliecināt. Es vēlos uzsvērt, ka mēs turpinām apskatīt šos divus jautājumus. Un mēs arī turpināsim darbu pie šiem jautājumiem nākamajos mēnešos. Bez šiem pārkāpumu procedūrām mēs arī esam eh, runājuši ar Bulgārijas varas iestādēm, eh, cenšoties tās pārliecināt par to, cik svarīgi ir aizsargāt šīs teritorijas. Martā uh, mēs organizējām semināru Sofijā, kurā piedalījās Bulgārijas eh, varas iestāžu pārstāvi, mm, kurā tika diskutēts par noteikumiem, kas ir iekļauti Natūra 2000 ietvaros, un um, arī Bulgārijas, uh, kā Bulgārijas varas iestādes ievieš šos uh, Natūra 2000 noteiktos punktus. Tātad mēs kā komisija turpināsim darbu pie šiem jautājumiem un arī, protams, sniegsim informāciju komitejai par uh, jaunāko, uh, jaunāko informāciju. Tagad mans kolēģis varētu izteikties uh, plašāk par šīm teritorijām dzīvokļu direktīvas ietveros. Tātad attiecībā uz aizsargājamo teritoriju noteikšanu dzīvotņu direktīvas ietvaros. Bulgārijas iesniegtās eh, teritorijas saraksts tika apskatīts jau pirms pāris gadiem. Un neraugoties uz to, ka apmēram 30% valsts eh, teritorijas tika iekļaut šajās aizsargājumās teritorijās, tomēr bija vēl neskaidri jautājumi. Un eh, tad nepieciešams veikt attiecīgus zinātniskos pētījumus, lai eh, noskaidrotu situāciju. Kopš 2008. gada septembra daži šie jautājumi jau ir noskaidroti, taču Citiem bija nepieciešama uh, padziļināta analīze. Un kopš tā laika ir arī veikti plašāki pētījumi, un komisija ir bijusi nepārtrauktā kontaktā ar Bulgāriju. Mēs esam piekrituši sniegt papildus um, laiku, lai šī pētījuma varētu tikt pabeigti un rezultāti būtu kvalitatīvi. Sagaidāms, ka 2010. gada oktobrī šiem rezultātiem būtu jābūt gataviem, un tad arī mēs varēsim izvērtēt šos jautājumus tālāk. Paldies! Tagad došu vārdu mūsu pārstāvjiem. Bosnelo kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Now I will switch in English. Tagad um, atkal runāšu angliski. Pirmkārt, apskatot faktus, ne tikai bildes, bet arī statistiku, lūguma raksta saturs apstiprina, diemžēl, mūsu ziņojumu par eh, bio daudzveidību. Otkārt, tas ir ne tikai apstiprinājums, tas arī rāda, ka situācija pasliktinās. Ja valdība un arī komisija, Eiropas komisija pārāk ilgi gaida pirms rīcības uzsākšanas, tad, kad vienā brīdī jau ir par vēlu. Un kad redzam fotogrāfijas no Kaljakas ar uh, vēja parku, kur apkārt ir šķietami tuksnesis, kādus vēl pierādījumus mums vajag, pirms mēs uh, sākam kaut ko darīt? Treškārt, reizēm vietējās valdības ir pārāk nespēcīgas, lai cīnītos pret uh, lieliem ekonomiskiem projektiem un lai cīnītos pret um, multinacionālām kompānijām un uh, spēcīgiem ekonomiskiem spēlētājiem. Jo, protams, no vienas puses uh, valdībai ir eh, jāatbild eh, sabiedrībai un eh, jāveido pēc iespējas veselīgāka ekonomika, no otras puses ir komisija. Taču valdībai ir jārīkojas pirms ir pārāk vēlu. Mans uzskats būtu, ka jaunajā ietvar programmā, kad eh, vīdes komiteja pieņems ziņojumu par biodiversitāti, mums ir jāievieš laika limits valstu valdību darbībai, kā arī komisijas darbībai šajos jautājumos. Pretējā gadījumā mums ir jāatbild par to, kā esam iznīcinājuši dabu, kā esam uh, izpostījuši savus uh, eh, vidas un dabas bagātības. Mēs varam šeit runāt par to, ka mums nav gana pierādījumu, bet cik daudz pierādījumus gan mums vajag, pirms mēs sākam kaut ko darīt. Es domāju, ka gan šis, gan arī citi gadījumi, eh, tiem ir nepieciešami konkrēti laika ierobežojumi ne tikai saņemt dažādus paskaidrojumus, kas ir pilnīgi neefektīvi. Paldies! Jā, es varu pilnībā, pilnībā atbalstīt eh, kolēģi, nu pat teikto. Es domāju, ir ļoti svarīgi, lai mēs rīkotos uzreiz, jo tas, ko mēs redzam ar šo vidas direktīvu, ko, ir tas, ka komisija ir vāja. Viņa tikai uh, seko notikumiem, taču ja mēs nerīkojamies tagad, tad uh, mēs uh, nevarēsim neko arī izmainīt. Tad es vēlos vaicāt, vai nevajadzētu organizēt misiju uz Bulgāriju, tur ir vairākas lietas, ko mums vajadzētu apskatīt. Bija misija pirms diviem gadiem. Uh, Un tas bija pārsteidzoši, cik daudzas uh, lietas netiek ņemtas vērā, ko varas iestādes tur ignorē. Taču um, paši Bulgārijas iedzīvotāji tiešām vēlas, lai mēs kaut ko darītu. Viņiem nav viena alga, tādēļ es domāju, ka būtu ļoti noderīgi organizēt misiju uz Bulgāriju. Much, eh, Paldies eh, Alkanas kundzei, un eh, es principā piekrītu visam, kas šeit tika teikts. Jārkungs, jā, pavisam īsi. Tas, ko kolēģi šeit jau pieminēja, es uzskatu, ka komisijai uh, Un eh, dalību valstīm dialogs ir jāuzsāk daudz ātrāk, runājot par dzīvotņu direktīvas izpildi un putnu direktīvas izpildi, kā arī Natura 2000 vietu aizsardzību. Patiesībā tas jau ir dalību valstu interesēs uzsākt likuma īstenošanu pēc iespējas ātrāk, un problēma jau nav tajā uzsākt vai neuzsākt. Problēma ir tajā, vai komisija un mēs kā parlaments uzsākam darbu tikai tad, ja ir pamanīti kādi pārkāpumi, kad direktīva jau vairs netiek izpildīta, tad patiesībā mēs neesam panākuši mūsu galveno mēģi direktīvas izpildi. Tāpēc vēlētos šeit uzsvert, ka nav jau tā, ka ir jāizpilda tikai pielikumi. Tas nav tikai komisijas interesēs vai parlamenta interesēs, tas ir konkrētās dalību valsts interesēs, lai direktīva vai kā cits normatīvais akts tiktu izpildīt laikā. Jā, runājot par tādām teritorijām, kuras ir uz divu dalību valstu robežas, tad eh, komisijai vajadzētu raudzīties, lai neizveidotu situāciju, kurām vispirms vienā dalību valstī tiek eh, transponēts šis likums un pēc tam citā, tad iespējams, ka vienā dalību valstī tas notiek pārāk lēni un otrā savukārt mazliet ātrāk. Tātad dialogs ir jāuzstā, jāuzsāk laikā. Paldies! Veličevs kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos tikai pateikties mūsu lūgumrakstu iesniedzējai, kur konkrēti pastāstīja, kāda ir Bulgārijas problēma. Un, eh, protams, ka mums vajadzētu izanalizēt ļoti rūpīgi to, ko mēs vēlamies darīt un ko mēs varam darīt. Vēlētos piebilst divus aspektus. Dialogs Līdz 2007. gadam nebija dialogs starp komisiju un Bulgāriju, jo Bulgārija nebija dalība valsts, jo patiesībā šis dialogs šobrīd ir veiksmīgāks nekā jebkad, un eh, Bulgārija ir izteikusi savu labo gribu kaut ko darīt lietas risināšanā, un to mēs arī esam redzējuši situācija ir uzlabojusies 8. un 9. gadā. Komisija ir uzsvērusi, ka, lai varētu kaut ko atrisināt, to nevar izdarīt vienas dienas vai vienas nakts laikā. Vēlētos tomēr uzsvērt, ka katram ir jādara savs uzdevums un jāizpilda savas apņemšanās. Un tomēr pēc tam, kad 2009. gadā Bulgārijā sāk darboties jauna valdība, tās kontakti ar komisiju ir, ja tā varētu teikt, gludāki. Tajos vairs nav iepriekšējās spriedzes. Šobrīd, kā jau teicu, Bulgārijā darbojās jauna valdība, un šai valdībai ir stipra liela vēlme kaut ko darīt problēmu risināšanā. Patiesībā visbiežāk konfliktu risināšanu nevar veiksmīgi virzīt uz priekšu, tāpēc, kad ir iesaistīts būtiskas ekonomiskās intereses vēlētos pateikt, ka iepriekšējā valdība šajā teritorijā bija izdevusi vairākas būvatļaujas, un ja jau tur būvēt ir likumīgi saskaņā ar iepriekšējās valdības lēmējiem, tad vai šai valdībai vajadzētu šās būvatļaujas atsaukt? Vēlētos pateikt, ka mēs esam atvērti jau kādiem priekšlikumiem, esam atvērti dialogām un esam atvērti kopīgai problēmu risināšanai. Vēlreiz paldies Bulgārijas aktīvistēm, Bulgārijas iedzīvotājiem, visiem aktīvistiem, kuri ir aktīvi iesaistījušies mūsu vidas aizsardzībā. Prieksēdētājs, paldies! Tagad es eh, dodu vārdu, pirms mēs pieņemam jau kādu lēmumu, es vēlētos dot vārdu vēlreiz Bulgārijas pārstāvē, lūgumrakstiesniedzēji, vai jums ir kas vēl piebilstams? Paldies! Paldies par izteiktajiem komentāriem! Vienīgais, ko vēl vēlētos piebilst, ir tas, ka situācija ir nepieciešams tūlītais risinājums. Pie tām ir nepieciešama kopīga rīcība, lai mēs to panāktu. Ir nepieciešams gan komisijas, gan Bulgārijas valdības, gan Eiropas parlamenta iesaistīšanās, jo viss tas, ko esat redzējuši, viss tas, kas ir noticis, kopš brīža, kad mēs pirmo reizi iesniedzām lūgumu rakstu šai komitejai. Viss, kas ir noticis pa šo laiku, laiku kopš 2007. gadā, ikdienu, ik brīdi situācija tikai pasliktinās. Un jaunās valdības darītais ir varbūt vairāk virzīts uz nākotni, bet tas nav pietiekami noankurots tagadnes problēmās. Līdz ar to, ja problēmas netiks risinātas daudz striktāk, šī trauslā vide tiks sagrauta. Protams, ka ir grūti risināt tās problēmas, kuras savārīja iepriekšējā valdība, bet mums ir nepieciešama tūlītēja rīcība, un mums ir nepieciešams gan parlamenta, Eiropas parlamenta, gan komisijas atbalsts. Tikai tad mēs varam cerēt uz jau kādu labvēlīgu risinājumu. Paldies! Much, madam. Paldies! Un tagad es uzskatu, ka mēs varētu noslēgt šā lūgumrakstu izskatīšanu. Mēs varam šo lūgumrakstu atvērt, eh, atstāt at, atvērtu, un, protams, ka sekretariāts ir tajā visā ieinteresēts un iesaistījies. Eh, protams, ka mēs varam mēģināt varat eh, nosūtīt lūgumu rakstu un mūsu sagatavoto dokumentāciju vidas ministrijai, eh, vidas komitejai, un tad vidas komiteja varētu palīdzēt lūgumu rakstu iesniedzējai. Vēl bez tam, jā, mēs vēlētos pateikties lūguma rakstiesniedzējai un prezentētājai, un tiešām ceram, ka mēs to varēsim atrasināt ne tikai lūguma rakstu komitejā, bet arī citās komitejās, kuras ir būtiskas šās situācijas risināšanai. Tātad, kā jau teicu, varbūt vajadzētu tiešām to nosūtīt vidas komitejai, jo viņi savukārt šo jautājumu varētu mazliet izgaismot no citas puses. Tādā gadījumā esam pabeiguši lūgumrakstu izskatīšanu un pārējām pie 13. darba kārtības punkta. Tas ir lūgumraksts numurs 777. Un tagad es pāriešu uz itāļu valodu, jo es redzu, ka tā ir Whitehorse alianse, kas Lielbritānijas iestādes vaino iecerētās Vestberijas apvedceļu un citu automaģistrālu projektu celšanā. Tādējādi nepildot Eiropas kopienas dzīvotņu direktīvu. Tātad es tagad dodu vārdu Patrikam Kinnerslijam. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es eh, tiešām atvainojos, ka iepriekšējo diskusiju laikā jums jau bija manas paredzētās prezentācijas fotoattēls šeit uz ekrāna. Tātad tas ir Vestberijas baltais zirgs, kas ir kaļķu uh, augsnes veidojums. Es tiešām atvainojos, ka šī slīdīte parādījās uz ekrāna priekšlaicīgi. Es vēlētos pateikties uh, lūgumrakstu komitejai par to, ka tā ir pieņēmusi manu lūgumrakstu. rakstu. Es vēlētos pateikties arī komisijai par to, ka jūs uzrakstījāt tik. Vēlētos pateikties arī komisijai par tā sagatavoto vēstuli komitejai. Es tiešām ceru, ka mana prezentācija palīdzēs jūsu komitejai, jūsu darbā, un es tiešām atvainojos, ka mans nolasītais dokuments ir tik garš. Mēģināšu tam iziet cauri punktu pa punktam. Es zinu, ka mēs jau esam pārsnieguši mūsu darba grafikam paredzēto laiku, tātad būšu lakonisks. Vēl bez tam mēs jau zinām, ko ir teikuši komisāri, un varbūt, ka šeit mēs dzirdēsim no komisijas kaut ko jaunu. Iespējams, ka būs kāds, um, kādi tiesu darbi pret Vestberijas reģionu. Vēlētos pateikties Džonijam Reganam, kas ir mans kolēģis, kurš sagatavoja manas prezentācijas vizuālo daļu. Viņa ir viena no Baltā zirga alianses aktīvākajām valdes loceklēm. Baltā zirga alianse tika izveidota pirms nedaudz vairāk kā diviem gadiem, lai konkrēti cīnītos pret iecerēto Vestberijas apvedceļu un eh, viņa ir piedalījusies arī Rietum Vestberijas asamblējā, un eh, patiesībā galvenais jautājums ir tas, kā notiek vides aizsardzības pasākuma īstenošana gan Anglijā, gan konkrēti Rietum Vestberijā. Mēs, kā dalība valsts, vismaz pēc manām domām, neesam izveidojuši adekvātu sistēmu, lai uzraudzītu un īstenotu dzīvotņu direktīvu. Jautājums vairāk ir par to, ka uh, valsts aģentūra, kurai būtu jāuzrauga direktīvas izpilde, tai nav pietiekami daudz resursi. Protams, ka situācija ir daudz sarežģītāka, bet tā īsi runājot tā arī ir. Natural England, kas ir eh, šī aģentūra, tai nav pietiekami daudz resursu. Pirms apmēram gada mēs iesniedzām šo lūgumu rakstu, un eh, mēs uzskatām, ka ikvienai dalībvalsti ir jāpilda dzīvokļu direktīvas, un eh, tam piekrīt arī National, National England. Mūsu lielākās bažas bija tādas, ka Vestberijas apveceļš tiks uzbūvēts, un tādējādi tiks pārkāpt patiesībā visi dzīvotņu direktīvas noteikumi, jo tur ir gan aizsargājamo augu un uh, dzīvnieku sugas, gan arī Natura 2000 vietne. Kā jūs redzat, runa iet par kaļķakmens augsnes aizsargājamo teritoriju. Un e, patiesībā šis kaļķakmens atsegums ir atsekts tāda balta zirga, zirga veidolā, un e, mēs zinām, ka buldozeri vēlas tur iegūt eh, ļoti daudz kāļķakmens, un ja mēs tur ļausim buldozerim darboties, tad tiks sagrauts ne tikai šis vizuāra, vizuālais attēls, ko šobrīd var redzēt uz klints, bet arī daudz kas cits no biotopa. Kādiem būtu jābūt ierobežojumiem? Tiem būtu jābūt nekavējošiem, kā jūs redziet, šī vieta ir sava veida pārbaudījums, sava veida eksāmens. Ja šajā vietā tiks atļauts būvēt apvedceļu, tad to varēs būvēt dejabkur. Kā jūs redziet no šeit rādāmajiem attēliem, tad vispirmām kārtām daba, ieleja un baltā zirga baltā zirga ideja un šis attēls kaļķakmenī. Mēs vēlamies aizsargāt visus pakalmus un šo teritoriju, šo ieleju un arī tuvākās teritorijas. 1951. gadā šās dzīvotnes nozīmīgums tika aizsargāts ar dabas parka likumu. Un eh, Tik uzskatīts, ka šī teritorija, kurai bija ļoti liels ainaviskais, um, ainaviskais spēks, tika aizsargāta. Diemžēl ainavu mēs aizsargāt tā nevaram, un mēs cerējām, ka tas, ka šī zeme pieder aizsardzības ministrijai, nāks par labu šai teritorijai. Uh, runājot par vietas viet, aizsardzību vietējā līmenī, tad tas it kā tiek nodrošināts. Vēl bez tam šajā ielējā ir ūdens ņemšanas vietas, un normālos apstākļos tas, protams, apturētu jau kāda veida celtniecības darbus. Pie tam e, šie šie urbumi, ūdens urbumi nav svarīgi tikai kā ūdens ņemšanas vieta, bet arī no dabas viedokļa. Runājot par bioloģisko daudzveidību, tad, protams, par to ir pat maz ko piebilst. Tas jau visiem ir skaidrs. Šeit ir noteikts tā saucamās īpaši aizsargājumās teritorijas status. Un augsnē ir jātiek aizsargātai. Bet eh, tas dabas aizsardzības aģents aģentūras dokumentos nevienmēr parādās kā aizsardzības līmenis. Šajā teritorijā ir vēl viena Natūra 2000 vieta, ar kuru ir paredzēta sikspārņa aizsardzība. Un šī teritorija tika izveidota īpaši sikspārņu sugas aizsardzībai, kas ir ļoti reta suga. Thank you. Um, we believe from Mēs jau no paša sākuma uzskatām, ka vajadzēja adekvāti un vajag adekvāti novērtēt šo teritoriju, jo šīs divas aizsargājumās teritorijas un īpaši tā e, Natura 2000 teritorija, kas ir paredzēta sikspārņiem, ir ļoti svarīga. Bet, kā jau es teicu, nekas no tā netika ņemts vērā, vienīgais, kas tika ņemts vērā, uh, bija Eiropas sikspārņu aizsardzības direktīva. Sākotnēji Anglijas daba aģentūra e, bija pret to, un runa gāja par tā saucamajiem samazinošajiem pasākumiem, tātad samazināt blakus efektus un visas blakus parādības, kuras būtu šāda ceļa izveidē. Tā tad eh, samazināt pēc iespējas lielākā mērā negatīvo. Es atvainojos šeit redzamā karte, kas ir publicēta 2004. gadā. Šeit mēs redzam, ka teritorijā ir eh, apkopotas ļoti daudz sikspārņu sugas, tajā skaitā arī uh, direktīvas otrajā pielikumā minētās trīs sikspāņu sugas. Tā tad, jā, es saprotu, ka man ir ļoti daudz tekstu, mēģināšu to kaut kādā veidā apcirpt. Tātad, cik mums ir daudz laika šī jautājuma izskatīšanai? Jo viņam. Um. Ehm. Sorry. Sorry. Yeah. So I have problems with coordinating this presentation. Mums tagad ir problēmas, kā salikt kopā manis teikto ar attēlu, ja es to visu apcirpju. Jebkurā gadījumā mēs uzskatām, ka ir jāmēģina aizsargāt daba šajā ielajā un ir jāmēģina tā aizsargāt pēc jau izstrādātām schēmām. Un mēs no sirds ticam, ka mums izdosies apturēt Vestberijas apvedceļu. Diemžēl iepriekšējā pieredze rāda, ka visai maz apvedceļu celtniecība tiek apturēta. 2009. gada jūlijā mums izdevās gandrīz neiespējamais. Mēs tiešām apturējām ceļa celtniecību, un dabas inspektors pateica, ka ceļa celtniecības pamatojums ir ļoti vājš, un ceļa celtniecība izjauks ļoti svarīgu dabas līdzsvaru. Bet eh, ceļa celtnieki tomēr mēģina apiet likumu ar līkumu. Neskatoties, eh, neskatoties uz eh, zinātnieku un inspektoru teikto, Neskatoties uz veselu virkni gan šīs aģentūras, gan daudz citu ekspertu teikto, liekas, ka uzvara vēl nav panākta. Līdz ar to mēs vēlamies saglabāt miera un skaista ainavas iespēju nākošajām paudzēm, un tomēr redzēsim, vai mums tas izdosies. Joprojām dzīvotņu direktīvā ir neaizpildītas plaisas, kas ļauj joprojām darīt pāri Eiropas neskartajai dabai. Vestberijas pieredze rāda un arī Dienvidu Austrum Anglijas pieredze rāda, ka dzīvotņa aizsardzībā vēl ir simptomātiski trūkumi. Tā kā tika pieņemts lēmums spēcīgāk aizsargāt šo ainavu, mums nav izdevies to nodrošināt, un e, Natural England ir dabas aizsardzības iestāde apvienotajā karalistē. Sākotnēji reģiona padoma, kas izveidoja apveceļu celtniecības plānu, ir it kā domājusi šo apveceļu iesaistīt tādā kopīgajā, kopīgākā ceļa tīklā. Un jūs redziet, ka ir domāts šo plānu vēl papildināt. Mēs runājam par ceļu, kurš iet no Hemforas autoceļa un savienot to ar vietējas nozīmes ceļu. Šāda ceļa celtniecība palīdzētu vieglāk piekļūt un nokļūt no vienas lielās pilsētas reģionā uz otru. Jauna 12 km gara ceļa celtniecība bija paredzēta un tomēr mēs nezinām, vai šis ceļu tīkls tiks, cel, tiks uzcelts praksē, jo šobrīd nav skaidrības ar finansējumu. Un tomēr reģiona padome vēlas šo ceļu finansēt no attīstībai paredzētajiem līdzekļiem. Un eh, tādējādi ceļš nedaudz nobīdītos, Un eh, tas savukārt ciešā veidā skart tādu teritoriju, kas eh, arī ir viena no otrajā pielikumā minētajām sikspārņu sugām. Viens no eh, šīs es runāju par divām sikspāņu sugām, kuras ir jāaizsargā. Jau kopš 2008. gada mēs eh, Sikspānis esam aprīkojuši ar radioradariem, un rezultāti tika nopublicēti 2009. gadā. Un šī radio uzraudzība ir pierādījusi, ka, kā jūs redzēt šeit, Sikspāni ir koncentrēti tieši šajās teritorijās, kuras skarš, skars iedomātais ceļš. Dati mums ir Un eh, ir pilnīgi skaidrs, ka Sikspāņu saistība ar aizsargājamo teritoriju ir tieša un ceļš Sikspāņu populāciju ietekmēs. Anglijas dabas aizsardzības iestāde nav pieņēmusi nekādus mērus, un viņi nav uzskatījusi, ka mūsu veiktā datu analīze ir pietiekams pamats jau kādai tālākai darbībai. Reģionālā dabas aizsardzības iestāde ir iesniegusi pretprasību, ir iesniegusi apelāciju šai ceļa celtniecībai un vispār reģionu padomas infrastruktūras attīstības stratēģijai. Un patiesībā pirmo reizi mēs esam piedzīvojuši to, ka dzīvotņu direktīva ir pieminēta kā viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tiek iesniegta apelācija. Kā jau es teicu, likšdošanas vieta šie vienai sikspārnu sugai ir ļoti būtisks aspekts. Vēlreiz pirmo reizi mēs esam redzējuši, ka Anglijas dabas aizsardzības iestāde brīdina par to, ka dzīvotņu direktīvas piemērošana var aizkavēt dzīvokņies, var aizkavēt uh, infrastruktūras plānu īstenošanu. Kā jūs redzat, uz ekrāna ir apkopoti jautājumi, un Dženī tos ir viss salikusi vienā slīdītē. Šeit ir pilnīgi skaidri redzams, ka mūsu plānošanas politikā vispār apvienotajā karalistē ir parasti daudz skaistu, bet diemžēl tukšu vārdu. Un gala beigās jautājums jau ir tāds, vai Natural England, kas ir dabas aizsardzības iestāde, kaut ko darīs, iestāsies pret ceļu celtniecību vai nē? Un atbild uz šo jautājumu ir tāda, ka mums ir nepieciešams jau no paša sākuma adekvātāka infrastruktūras attīstības un celtniecības schēmu uzraudzība, pārbauda un novērtēšana. Uh, Līdz brīdim, kamēr tas nebūs izdarīts plašos mērogos, mēs visi no tā cietīsim. Un, kā jau es teicu, daudzas aizsargājumās vietas tiks apdraudētas. Es atvainojos, ka runāju tik ilgi, tik vēlā vakar stundā. Paldies par uzmanību! Paldies, turpina prieksēdētāji. Mēs e, Tagad dosim vārdu komisijas pārstāvim Lēnam Kašmaram. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pavisam īsi. Lūgumraksts iesniedzējs ir sniedzis e, komitejai un arī komisijai visas lietas status quo un situācijas pārskatu. Kā jau lūgumraksts iesniedzējs šeit pieminēja, kompetentās Lielbritānijas varas iestādes šobrīd ir nolēmušas neizsniegt atļauju Vestverijas apvedceļa celtniecībai. Un eh, tas arī bija būtiskākais lūgumrakstu iesniedzēja bažu kodols. Lūgumrakstu iesniedzējs teica, ka ir jābūt atļaujai, piekrišanai no vidas aizsardzības organizācijām, un lielākās bažas ir saistītas ar to, vai netiek pārkāpti dzīvotņu direktīvas nosacījumi. Šādā gaismā raugoties, komisija ir meklējusi atbildi pie Lielbritānijas varas iestādēm, un eh, mēs tiešām ceram, ka varas iestādes mums atbildēs burtiski tuvāko mē, divu mēnešu laikā. Kad mums būs atbilde no Lielbritānijas varas iestādēm, mēs sniegsim gan komitijai, gan arī lūgumrakstu iesniedzējiem Lielbritānijas varas iestādes, varas iestāžu nostāju. Paldies! Mr. Cashman. Cashman kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tad kas tam mums tagad būs Kašmans pret, pret Kašmanu? <laughs> mums ir ļoti maz laika. Nu, tātad ņemot vērā tādas mūsu bāžas, ticībā, uz šo tematu, ņemot vērā, ka ir stingri noteikumi dzīvotņu direktīvā, manuprāt, šo lūgumu rakstu vajadzētu, nevajadzētu noslēgt. Iekams mēs neesam saņēmuši informāciju no apvienotās karalīstas, un tad mēs, es ceru, tad, nu, sagaidīsim komisijas lēmumu par to, vai viņi uzsāk vai nē pārkāpuma procedūru, un tālāk es. Uh, eh, Tad pat labam izteikt, gribētu izteikt pateicību lūgumrakstu iesniedzējiem, pateicību par, par šo tēmu. Tas ir ļoti plašs tēmats, un liels paldies, ka jūs esat ieradusies šeit, un liels paldies, ka jūs esat um, arī darījis zinām mums visu šo plašo informāciju par šo svarīgo tēmatu. Paldies! Mm, paldies par doto vārdu, sakrunātājs. Ne, es neesmu īsti e, uzvārda brālis e, komisijas pārstāvim. Mm, tā ir tikai izrunas līdzība. Ja situāciju pareizi saprotu, tad e, projekts veidot apceļu ir apturēts un tiek cerēts, ka tas arī netiks turpināts. Tomēr tas, kas te ir um, nu, darīts, izklāstīts, ir jā, tam ir uzmanīgi jāsako, jo it īpaši ņemot vērā, ka šīs ir ļoti jutīgās tikspāņu sugas, un es domāju, ka ir tiešām jāpasako tam, vai Anglijas varas iestādes, iestādes uh, pienācīgi īstenot dzīvotņu direktīvu. Es nezinu, jā. Ja, vai tiešām lūgumraksts būtu tikts rakstīts, ja, nebū, ja, ja būtu pārliecība, ka viss tiks īstenots pareizi. Un tāpēc es domāju, ka nevajadzētu noslēgt šo lūgumrakstu un vajadzētu sagaidīt komisijas e, informāciju un tad rīkoties e, tikai pēc tam. Paldies. Paldies, saka priekšsēdētāji, vai vēl kāds vēlas runāt? Nu, labi, tad šis lūgumraksts netiek noslēgts un gaidīsim, tā teikt, reakciju no komisijas, ko tā spēs uh, sniegt pēc um, Anglijas informācijas. Nu ko, 14. Uh, punkts, lūgumraksts. No 632 šķērsi 2008. Tas ir pēdējais šodienas darba kārtības punkts. Smicika kungs ir ieradies, šī te lūguma rakstīsniedzēs un vārds viņam lūdzu. Nu, ko liekas, es esmu tas pēdējais, un es cenši, centīšos izteikties pēc iespējas īsāk. Lielas paldies, ka esat devuši iespēju iepazīstināt um, ar savu jautājumu. Tā faktiski mums ir ļoti nozīmīgi. Mums uh, polijas geju un lesbiešu organizācijas pārstāvjiem iesklāstiet šo te jautājumu. Tātad petīcija tika iesniegta 8. gadā, un tajā runa par ļoti specifisku problēmu, kas mūsuprāt pārkāp eh, eh, pārvietošanās brīvības nosacījums, kā arī cilvēktiesību pamatprincipus, un, eh, kas pārēdz tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi. Polijas administrācija nepiešķir apliecību par civilu stāvokli tiem polijas pilsoņiem, kuri vēlas reģistrēt vienzimuma partnerattiecības eh, vai veidot kaut kādas reģistrētas partnerattiecības kādā citā dalībvalstī, nevis Polijā. Dārgai komitejas locekļi, jūs droši vien labi zināt, ka Polija ir viena no pēdējām valstīm Eiropas Savienībā, kura neatzīst, neatzīst vienzimuma laulības un nepiešķir nekāda veida tiesības, ne ekonomiskas, ne, teiksim, civiltiesiskas eh, eh, šādās attiecībās esošām personām. Tādējādi tiek pārkāpti nu, daudzi. Eh, tad šādas rīcības rezultātā daudzi polijas geji ir mēģinājuši noslēgt, pamest poliju, noslēgt partneru attiecības ar citu Eiropas Savienības valstu pa, um, iedzīvotājiem. Un, um, bieži vien ir nepieciešams uh, norādīt šādu attiecības laikšanai, ka viņi nav polijā bijuši reģistrētās partnerattiecībās. Pēc būtības polijas iedzīvotāji no laulību reģistra var šādu informāciju saņemt, ka viņi nav reģistrēti kaut kādās partnerattiecībās, bet diemžēl uh, gejiem un lesbietēm šādi, kas ir polijas uh, valsts piedarīgie, nav iespējas saņemt apliecību par civilu stāvokli. Uh, lai varētu noslēgt eh, partneru attiecības vai laulību ārpus e, e, polijas robežām. Viņi apgalvo, ka nav tāda juridiska pamata, jo e, polijā nav e, tā, netiek atzīt, vispār nepastāv tāda institūcija kā vienzima partneru attiecības vai laulība. Tāpat laikā polijas e, pilsoņi, kuri vēlas ārzemēs stāties e, divdzimumu laulībās, šādu apliecību var saņemt bez jebkādas aizķeršanās. Ņemot vērā šādu situāciju, mēs uzskatām, ka vienīgais pamatojums šādai nelikumīgai apliecības izsniegšanas aizliekšanai ir mūsu seksuāla orientācija, lai mēs varētu saņemt to dokumentāciju, kuru prasa ārvalstu pārvaldības iestādes. Mūsu organizācija ir saņēmusi vairākas sūdzības no polijas eh, gejiem un lesbietiem, kuri vēlas legalizēt uh, savas eh, partnerattiecības Vācijā, Dānijā, apvienotā karalistē, Zviedrijā. Vi, visiem tika tātad sniegt šis apsveikums, ņemot mm, pēc būtības šī problēma daudz plašāk nekā mums zināmie gadījumi. Mēs uzskatām, ka uh, ir pamats uzskatīt, ka Polijas administratīvā prakse atteikt apliecību par civilu stāvokli polijas pilsoņiem, kuri vēlas izmantot savas pamatiesības uz brīvu pārvietošanos un kuri vēlas noslēgt eh, kaut kādas civilu partneru attiecības vai uh, laulību ar vienzim, ar vienu tā pašu dzimumu pārstāvjiem, pārkāp Eiropas Savienības pamatnosacījumus. Mēs vēlamies uzteikt, ka līguma 20. pants par Eiropas Savienības uh, darbību atzīst visu Eiropas Savienības pilsoņu tiesību pārvietoties un dzīvot uh, dalību valstu teritorijā. Mūsu uzskats ir tāds, ka polijas administrācijas prakse eh, uzskatāma par tiesību pārkāpumu veidot ģimenes dzīvi un uh, Eiropas uh, kopienu tiesā. Uh, Ja šādas uh, tiesības tiek pārkāptas, tiek pārkāptas arī pārvietošanās brīvības. Mēs neuzskatām, ka šādu pieju var uzskatīt par pieņemamu publisko praksi. Mēs uzskatām, ka polijas atbrīvotībā prakse par apliecību par civil stāvokli izsniegšanu neat, neietilpst kā pirmajā Bet eh, tās dalībvalstis, kuras tātad eh, īsteno šādu te praksi, viņas eh, neievēro tās, ja, ja arī ja šāds nosacījums nav specifiski izklātīs līgumos, tas ir pastarpināti secināms. Un mēs uzskatām, ka šādas tiesības ir arī pamatiesību hartā paredzētas. Astotais pants Eiropas kon cilvēktiesību konvencijā, kas 50. gadā parakstīts Romā, uh, Tas ir jāievēro, un tas ir saistīts ar Eiropas kopienu tiesas ju, ju, judikatūru, un to aizsargā ar Eiropas Savienības tiesību kopums. Mēs uzskatām, ka šis aspekts nevar tikt aizmirsts Eiropas institūciju darbībā, novērtējot to šo te problēmu, kur mēs esam izklāstījuši savā lūguma rakstā. Es īpaši ņemot vērā to, ka ir nu, nodotikas pievienošanos Eiropas Savienības, Eiropas Savienības pievienošanos šo te konvencijai. Paldies! Paldies, komisijai vārds. Paldies! Jā, liels paldies lūgumraksta iesniedzējām par to, ka esat izklāstījuši šo problēmu. Mēs esam to komisijā saņēmuši. Paldies! Mums ļoti žēl, ka šāda situācija Polijā pastāv. Tomēr no tādā, tādā juridiskā perspektīvā, kas ir civi, tad, kad mēs runājam par civi, apliecības par civil stāvokli izsniegšanu, komisijas prāt neietilps direktīvas 2004-38 aptvērumā. Runājot par um, uh, rezidences reģistrāciju, tad tur nav saistības ar civilstāvokļa uh, apliecīšanu. Un līdz ar to polijas um, iedzīvotājiem šāda te uh, nav iespamata uzskatīt, ka viņu pamatiesības ir pārkāptas. Uh, valstu nacionālajām iestādēm nav nepieciešams at, atzīt tādas attiecības starp iedzīvotājiem, kuras nav paredzētas attiecīgās valsts tiesības sistēmā. Tās valsts iedzīvotājiem pārceļoties uz citu dalību valsti nav iespējas uzskatīt, ka viņu tiesības ir pār, pārkāptas, ja viņu mm, mītnes sākotnējā dalību valstī nav paredzēts attiecīgs uh, um, partnerattiecību veids. Man, protams, ir jāveic partnerattiecību, piedošana, pamatiesību hārtas nosacījuma detalizēta analīze, ņemot vērā, ka tās stāsies spēkā. Mēs nevaram piemērot šajā gadījumā pamatiesību hārtu mūsuprāt, patre, ņemot vērā patreiz spēkā sošo informāciju. Protams, šāds, šāda nostāja ir tikai prelimināra. Mēs pētīsim visus civiltiesiskos un juridiskos aspektus, lai šo situāciju uzlabotu. Neraugoties uz to, ka mums ir ļoti žēl, ka Polijā šāda situācija sastāv, pastāv direktīva 2004, 438 nav piemērojama šai situācijai. Paldies! Paldies, Trīsētē kungu Kašmiku! Paldies, priekšsādātā. Man nepārsteidz komisijas tikko sacīties komisija vienmēr, un tas nav domāts kā personīgs apvainojums. Es negribu mm, jūs personīgi par to kritizēt. Tātad Pamatiesība jomā komisija vienmēr ir bijusi stumjama un grūžama veikt pareizo rīcību. Ja mēs runājam par laulību tiesībām, par civilu stāvokli, tad tas ir jautājums, kas ir pilnībā dalībvalsts kompetencē. Un šeit lūguma raksta iesniedzējs. Es vēlos viņam pateikties par viņa uzstāšanos. Viņi nevar neko darīt šajā ziņā. Tā tas ir neraugoties uz iepriekš sacīto, mums ir jāievēro tiesības, ka cilvēkiem ir tiesības brīvi izvēlēties dzīves vietu. Ja dalībvalsts nespēj sniegt nepieciešamo uh, Uh, dokumentāciju, tad faktiski ir uh, jāsaprot, ka tiek liektas uh, iespēja cilvēkam veidot juridiski saistošas attiecības. Savukārt, ja tas tā notiek, tad pēc būtības šādam cilvēkam, kuram nav tiesības juridiski veidot partnertiebas kādā citā dalībvalstī, jūs nevarat izmantot visas iespējas, kas ir šajās, šajās ārvalstīs, ārzemēs. Uh, Un pēc būtības um, runa ir par uh, pierādījumu sniegšanu, un ja šādu mēs pierādījumu mēs nespējam um, nosniegt, tad tas ietekmē vairākas lietas. Viena lieta, teiksim, ir jurisdikcija par uh, to, kādas ir tiesības veidot ģimenes dzīvi. Ģimeni var definēt ļoti atšķirīgi, un ir ļoti interesanti, ka direktīvas, kur jūs atsaucāties, tātad 2004. gada direktīva, tā tiešām runā par ģimenēm. Un tajā kontekstā vienzimuma attiecības ir atzītas. Runājot Un tur ir runa arī par eh, ģimenes eh, at, apvienošanu cita starpā. Bet tātad, ja mēs runājam par ģimenes eh, jēdzienu izpratni specifiskajā dalībvalstī, specifiskā dalībvalstī, tur ir daudz juridiski saistošu nosacījumu, kas izriet no tā, kā šī ģimene tiek interpretēta un arī attiecīgi pienākumu. Ilustratīvs piemērs. Divi cilvēki, kas uh, apvienotā karalistē veido uh, civil attiecības, es deklarēju šīs te attiecības, bet ja mani, pie, man, piemēram, uzbrauc uh, um, motocikls, tad tādā gadījumā manam partnerim būtu pilnas juridiskas tiesības apgalvot, kā ir jārīkojas ar mani, ja, piemēram, es esmu komā vai man uzturēt dzīvību vai nē. Savukārt, ja mans partners būtu polis un viņam būtu atteikta šī te apliecība, tad partneris eh, nekādā veidā attiecīgā valstī nevarētu šo te civilstāvokļa esamību pierādīt, un uh, viss pārējais, kas izriet no Eiropas uh, eh, pamatiesība konvencijas 8. panta izriet, šādas iespējas šim cilvēkam nebūtu. Uh, Pēc būtības Romas līgums tas, kas ir saistīts ar cilvēku tiesībām un to, kas pēc tam ir noteikts Eiropas Savienības tiesībās. Eiropas Savienības tiesībās nekas nevar būt pretrunā ar pamatiesību konvenciju. Un tas ir saistīts ar cilvēku tiesībām uz ģimenes dzīvi. Visbeidzot, jūs ziniet, ka es esmu kaislīgs cilvēku tiesība aizstāvis, par šo jautājumu varētu runāt bezgalīgi ilgi. Visbeidzot, tomēr vēlos pateikt sakojošo. Ņemot vērā Amsterdamas līgumā paredzēto, kas tika parakstīts 99. gadā, Nediskriminācijas princips ir integrēts līgumā, pamatojoties uz cilvēka rasi. Un, un, diskriminēšanas aizliegums uz visiem iespējamiem parametriem ir aizliegts. Tas jau ir ietverts. Tas ir pārņemts uh, Eiropas Savienības uh, tri, līguma 13. pantā un arī dzan uh, pamal, pamatiesību hartā. Tāpat laikā nediskriminācijas princips pamatojoties uz nacionālo, tātad valsts piedarību, un ja tikai pamatojoties uz valsts piedarību, tava dalība valsts, tikai tāpēc, ka tu esi viens no šīs valsts pilsoņiem, atsakat jums kaut kādu dokumentu, kas apliecina jūsu stāvokli un jūsu integritāti pēc būtības, tā ir diskriminācija pamatojoties uz nacionālo valsts piedarību. Ja citā dalība valstī šo te valsts piedarību, nu, teiksim, nevar apliecināt vai, vai, vai uz tās pamatojumu nesne, nesniedz kaut kādus potenciālos labumus. Un es gribētu mudināt komisiju izlasīt šo dokumentu, kas ir manā priekšā. Es gribētu ierosināt, nekādā gadījumā nenoslēgt šo lūgumu rakstu. Uh, Un es, protams, esmu priecīgs, ka tiek uh, izpētīts uh, civil, partner, civil uh, attiecību un vienzimumu partneru attiecību jautājums. Un pamatojoties uz šīs situācijas aktualitātes un arī ievērojot līgumos paredzētos nosacījumus, ņemot vērā, kāda ir bijuši arī Eiropas kopienu tiesas nolēmumi un ņemot vērā, kādas ir ļoti dažādās atsaucas dokumentā, es vēlos, lai šis jautājums tiktu saglabāts atklāts. Paldies, saka priekšstādātāja. Paldies, saka runātāja, par doto vārdu Kašmī. Kungs, pat tiešām e, mūs ir apžilbinājis ar zināšanām par šo lietas būtību un arī par juridisko kontekstu. Ir ļoti maz, ko vēl varētu piebilst viņa teiktajam noklausoties eh, ļoti argumentēto izklāstu mm, par šo lūgumu rakstu, eh, noklausoties komisijas viedokli, kas arī bija ļoti labi argumentēts. Man viena lieta kļūst tāda acīm redzama. Ir grūti tātad eh, saprast, ka mēs izmantojam likumdošanu, likumus, kā mums labpatīk, tā teikt, tālāk kārtā kā vien mums iepatīkas, kur mums iepatīkas, kad komisija iegribas, um, kā viņai iepatīkas, tā it kā paplašina šo te aptvērumu interpretāciju. Ja kaut kas nepatīk, šo aptvērumu mēs, uh, tā interpretāciju mēs sašaurinām. Šāda pieeja man nav pieņemama pēc būtības ir jāmēģina šī situācija mainīt. Mēs varam mēģināt to mainīt, es vismaz tā domāju, ka to varētu darīt, um, mēģinot nenoslēgt tādas lietas, kuru mēs, piemēram, apspriežam šodien, pat labam. Es uzskatu, ka viena lieta, pret ko mums vajadzētu cīnīties, ir tā, ka mums vajadzētu palīdzēt Eiropas Savienības pilsoņiem um, paust um, patieso dabu. Šis kungs no Polijas runāja pa, par patiesām lietām. Viņš teica, godīgi pateica, ko viņš grib darīt. Viņš gribas stāties, grib stāties laulībā ar savu dzimumu partneri. Un tā kā viņš vēlas precēties citā dalību valstī, viņš arī varētu nedeklarēt, ka tā nav vienzimuma laulība. Bet tā nav lietas būtība. Lietas būtība ir tāda, ka mums lietas ir uh, jārisina un jāskata to patiesajā sejā. Tā tad uh, runa ir par uh, cilvēka brīvu, brīvu gribu un cilvēka tiesībām. Un jautājums ir, vai kādam vajadzētu šādā rīcībā iejaukties tā dalībvalsts, kas uh, neizsniedz, piemēram, šādu apliecību par dzīvo stāvokli, tā iejaucās tādā uh, jautājumā, par kuru tā nav tiesīga lemt, par kuru tā nav jurisdikcijas. Un papildus šim minētajam. Man nepatīk, ka mēs izmantojam uh, likumdošanas aktus kā tādu atrunu, lai aizsaktu tos jautājumus, par kuriem mums pietrūkst drosmes uh, E, runāt un rīkoties ar mūsu rīcībā esošajiem instrumentiem. Vēlos atbalstīt kolēģis, kas par šo lietu ir izteikušies, un es uzskatu, ka mēs e, šo lūgumrakstu nevaram uzskatīt par slēgtu. Ne tikai tāpēc, vai jūs piekrītat vai nē šīs lietas būtībai, bet tikai tāpēc, ka es uzskatu, ka nu, man nav pieņemams tas veids, kā komisija rīkojas un kā tā uzskata, kā būtu jāizmanto tiesiskie instrumenti. Paldies! Hefner kungs. Paldies! Jā, šī lieta ir um, sarežģīta. Uh, pulkstens ir bez desmit uh, seši, um, bez divām seši, un mums ir jābeidz šīs dienas darbs. Bet um, uh, pēc būtības šeit mēs runājam par uh, ģimenes tiesību jautājumu Dali, un par dalībvalstu kompetenci, ko mēs īsti nevaram grozīt. Uh, pat labam mēs varbūt arī negribam daudz ko mainīt. Bet viena lieta ir tas, vai valsts vēlas sniegt kaut kādu atbalstu vienzimumu laulībām, vai eh, valsts atsaka cilvēkiem dokumentus, kas ļautu valsts iedzīvotājiem veidot attiecības kādā citā valstī, ko pieļauj Eiropas Savienības tiesību akti. Un pēc būtības Kašmen kungs ļoti labi izklāstīja lietas būtību. Es gribu atbalstīt viņu nostāju, es atbalstu viņu situācijas izklāstu, un mani secinājumi ir identiski viņu izdarītajiem. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, vai vēl kāds vēlas teikties? Komisijas pārstāvs varbūt lūdzu. Paldies, priekšsēdētājiem. Pāris vārdu, lai vēlreiz atkārtot, ka mēs pat tiešām nožēlam, ka šāda situācija pastāv. Un par to, ka, piemēram, Polijā mm, dzīvojoši vienzimumu pāri nevar veidot uh, partneru attiecības pat citās dalībvalstīs. Nē. Bet atkal divi divas lietas. Neraugoties uz to, ka mums nepatīk, ka šāda situācija pastāv, komisijā Eiropas Savienībā ir būtiski rīkoties, ievērojot eh, piešķirtās pilnvaras. Un, diemžēl, pat labam šādu pilnvaru mums nav. Pirms uh, ierasties uz šo sēdi, mēs izlasījām mums nodoto dokumentāciju. Mūsuprāt, šī lietas būtība juridiski nav pietiekami pamatot un neraugoties uz to, ka mums ir daudz uh, izpratnes, patiesa izpratne par šo lietas būtību, komisija nevar um, rīkoties juridiski. Mēs nevaram izmantot 2004 šķērstīt 38 direktīvu, lai uh, rastu piemērot risinājumu šai situācijai. Diemžēl tā tas ir. Paldies, priekšsēdētājs Gulvārds Košmen kungam. Paldies! Tikai ierosinājums no mums puses. Ņemot vērā, ka mēs uzskatām, ka čumar tiek tiek pārkāpts Eiropas Savienības tiesību aktu normas, ņemot vērā, ka šī direktīva mm, tiek pārkāpta direktīvas noteikumi izvēlēties brīvi mm, dzīves vietu, varbūt, ka mēs varētu mm, ir iznāca situācija tādējādi, ka pēc iespējas drīzāk veidojam tikšanos ar attiecīgo komisāru. Es domāju, ka pat labāk mēs runājam par komisāru Redingu. Un atklāti šo jautājumu izdiskutēt. Paldies! Jā, paldies, sakinātājs. Gribētu tikai papildināt, ka ir vismaz divi atšķirīgi jautājumi, par ko mēs runājam. Viens ir jautājums par to, vai dalībvalsts atzīst viendzimumu laulības, kas noslēgts citā valstī, bet otrs, kas man jau, jau vairāk interesē, ir jautājums par to, vai valsts vispār ir tiesīga atteikt izsniegt dokumentu valsts piedarīgajam. Es domāju, ka šie jautājumi jāskata nošķirti. Citādi mēs to varam skatīt bezgalīgi ja mēs ejam uz iestādi pieprasam dokumentu, viņiem īsti nav tiesību prasīt, kāpēc tev vajag to dokumentu. Viņiem ir tikai dokuments jāizsniedz un viss. Un tieši šīs divas lietas mums ir jāskata nošķirti. Lūgumu rakst ne, ne, neslēdzot. Priekšsēdētāja, vai vēl kāds vēlas izteikties? Nu, ko es domāju, ka visi būs viensprātis, ka šis lūguma raksts nebūtu nav uzskatāms par izskatītu. Un mums tad eh, papildus tam, ko teica komisijas pārstāvis, būtu jāņem vērā, ka mūsu komitejā mums ir svarīgi saprast, vai situācija, aprakstītā situācija uzskatām par diskriminācijas gadījumu, un ja tādas ir, vai tā vai tiek pārkāpta kopienas eh, tiesību aktu struktūra. Un kā jau teica, te pārstāvs, vai ir kaut kādi citi kopienas tiesība akti, teiksim, kas ir saistīti ar to, vai, vai e, nu, ir kaut kāds pārkāpums atsakot e, izsniegt e, kādas personas civil stāvokļa apliecinājumu. Es uzskatu, ka nav nevienam pieprasot kaut kādu dokumentu jāsniedz paskaidrojums, kāpēc tas ir vajadzīgs. Un tātad šeit ir divi jautājumi, Mums ir tiesības un pienākums uh, um, šo lietu izskatīt. Es nedomāju, ka mums tikai šis jautājums, šis lūgumraksts nav jāuzskata par noslēgumu, mums ir jārīkojas. Un tālāk es um, gribētu, lai būtu tūlītēja uh, atbilde no Lībe komitejas, kas izskata šo direktīvu, Un, bet mēs vērsīsimies šajā komitejā oficiāli, prasīsim viņu atzinumu par šo te direktīvu, ko tā pat laban uh, pēta. Un tad mēs viņu atzinumu novērtēsim un attiecīgi nolēmsim, vai mums ir vajadzīgi citi instrumenti turpmākā rīcībā. Tas nu vismaz ir mans personīgais viedoklis. Es īsti nezinu, ko jūs domājat es domāju, ka nebūtu saprātīgi vērsties, piemēram, pie polijas iestādēm. Manuprāt, viņu atbilde mums ir skaidra, tā ir skaidri norādīta un aprakstīta mm, šajā te lūguma rakstā. Polijas eh, varas iestādes, es uzskatu savu iestādi, savu, savu nostāju nepārprotamu paudu, paudušas. Uh, ja mēs gribētu, ja vai ja kāds, ja mēs uzzinām šo te viņu argumentāciju, mēs, protams, būtu ieinteresēti iepazīties, bet ja nē, tad, tad es ierosinu prasīt Libi komitejai atzinumu par šo jautājumu. Nu ko, šķiet, ka visi darba kārības punkti būtu izskatīti, tiekamies un turpinām darbu rītdien no rīta. Paldies!